Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen un kolēģi. Labrīt, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, laipni lūgti šajā sanāksmē, un mēs pieņemsim darba kārtību, ja pret to nav nekāda iebildumu. Neredzu, ka kāds cel piebildumus, tad esam pieņēmuši darba kārtību, un ja nav nekādu iebildumu, tāpat varam pieņemt 25., 26. aprīļa, 12. un 23. un 24. māja sēžu protokols. Arī neredzu nevienu, kas celt iebildumus. Labi, esam to pieņēmuši. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi vēl nav ienākušies, un tagad profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos. Gezīne Maisnere ir referente, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, labrīt visiem! Šodien mēs runājam par kvalifikāciju iekšējos ūdens ceļos. Tas uh, uz pirmo acu izmetienu izskatās ļoti tehniski, bet mēs mēģinām patiešām arī vairāk transporta uh, apjomu pārlikt uz ūdeņiem, lai uh, ielas būtu tukšākas, lai ceļi būtu tukšāki. Tādēļ mums, protams, ir nepieciešams pietiekam daudz augstas raudzes speciālistu. Un mums vajadzētu saprast, ka Eh, joprojām uz kuģiem eh, trūkst personāla, eh, personāls noveco, un nav jau arī tā, ka visi rautos ar varu strādāt šajā nozarē. Tādēļ jāsaka, ka mēs izstrādājam šo priekšlikumu, jo būtu uh, jāparūpējas par darba ņēmēju mobilitāti, lai viņi varētu uh, izglītoties visās dalību valstīs, un ir arī jāņem vērā uh, Eh, ka katrai upei ir, teiksim, sava personība, ir eh, jāzina, eh, kā tur navigēt, un Mums arī vajadzētu patiešām uh, salikt uh, pareizi šos ķieģelīšus, uh, tāds kvalifikāciju un izglītības ķieģelīšus, lai tie beigās veidotu tādu stabilu būvi, nu, lai jūs varētu transportēt gan preces, gan pasažierus. Ir ļoti labi, ka šodien mēs par to varam runāt. Pirmo reizi esam šim jautājumam tagad pievērsušies. Man bija tikšanās ar ēnu referentiem un es domāju, ka mēs jau īstenībā varētu darbiņu pabeigt šī gada uh, beigās. Jau prognozēju tos priekšu, un tagad uh, prieku uzklausīšu kolēģis. Paldies! Izņēmuma kārtā pie mums ir ieradušies arī vairāki eksperti. Hakšteineras kundze no uh, Eiropas asociācijas lūdzu. Thank you. Thank you, uh, Chair, um, for inviting. Paldies, priekšsādātāji. Un paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē. Mums ir liels prieks dalīties ar jums uh, savā viedoklī par šo priekšlikumu, un kā jau Maisners kundze norādīja, uh, šis ir ļoti svarīgs priekšlikums uh, nozarei, jo Eiropas Savienībā ir bažas un bažu operatori. Gribētu uzsvērt, ka Šis eh, priekšlikums aizsākās jau 2004. gadā, EBU sāk pie tā strādāt, un tad mēs eh, toreiz diskutējām un prasījām kvalifikāciju eh, harmonizāciju tieši to iemeslu pēc, ko jau referenti uzsvēra. Tāpēc, ka trūksta, trūka kvalificētu cilvēku sektorā un tāpat arī, lai varētu garantēt augstus drošības standartus. Mēs eh, eh, ļoti pozitīvi vērtējam šo komisijas eh, priekšlikumu, kas ir mūsu priekšā. Tāpat laikā nepieciešams nodrošināt, lai šī jaunā priekšlikuma kontekstā varētu nodrošināt labāku strādājošo mobilitāti Eiropā un lai varētu arī ieviest tādu kopīgu kompetenci sistēmu Eh, varbūt ne tik daudz uz apmācību balstīt sistēmu, kurai vajadzētu piesaistīt jaunus cilvēkus, tāpat arī cilvēkus no, no citiem sektoriem piesaistīt šai nozarei. Un, un tātad šīs uz kompetencijām balstītās eh, sistēmas nolūks ir piesaistīt profesijai cilvēkus. Runājot par standartiem kā tādiem, jāuzsver, ka attiecībā uz EBU eh, Ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šos drošības standartus, piemēram, bīstam preču pārvadāšanai Eiropā. Viena no, viens no svarīgākajiem veidiem, kā pārvadāt bīstamās preces, ir ūdensceļi. Un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt augstus standartus. Šī iemesla pēc vēlos uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi noteikt eh, standartus eh, ciešā sadarbībā ar tiem, kuriem ir pieredze sektorā. Ir eh, izveidota novērtēšanas komiteja starp Eiropas komisiju un CCNR, lai noteiktu standartus arī saistībā ar tehnisko direktīvu, kas jau ir parlamentā un padomē iepriekš apstiprināta. Atbilstoši šai pieejai ir eh, svarīgi, lai šie standarti pastāvētu arī attiecībā uz kvalifikācijām, ko nosaka eksperts šajā jomā, eh, kurā līdzdarbojas eh, upju komitejas un sektora eksperti. Tātad tas viss mums ir ļoti svarīgi, lai mēs nepamazinātu, nepavainātu nekādus standartus. Otra lieta, kas ir svarīga sektoram - izvairīties no labākās certifikācijas vietas meklēšanas. Tātad atkal saglabāt, nodrošināt šos uh, augstos drošības standartus, kāda ir, un mēs gribētu izvairīties no tā, ka, piemēram, certifikāta izsniegšana dalību valstīs, kuras uh, nepārzin šo izglītības un apmācības uh, sistēmu un navigācijas jautājums. Tātad nu, mēs gribētu panākt kaut kādas ierobežojumus šai jomā, ka tās valsts, kurām nav, piemēram, navigējama ūdens ceļi, ka tās eh, var šajā jomā darboties tikai tiem kopā ar tiem, kuriem ir pieredze navigācijas jomā, tātad, lai eh, nodrošinātu drošības standartus. Noslēgumā. Lai sasniegtu šos divus galvenos mērķus, mēs pozitīvi vērtējam priekšlikumu Aicinām iesaistītās puses nodrošināt augstu standartu ciešā sadarbībā starp uh, iesaistītiem uh, institūcijām, tātad uh, UPI komitejas un CCNR un arī ar standartu komitejas palīdzību. Tātad visiem kopā būtu jāgarantē šie augstie drošības standarti kurus arī paredz šis priekšlikums, un tātad, lai izvairītos no izdevīgākās certifikācijas vietas meklēšanas. Paldies! Mirjām Šafāra, un... Mirjām Šafāra tagad no Eiropas transporta asociācijas. Thank you very much. Uh, also on behalf of the... Paldies arī Eiropas transporta uh, strādājošo federācijas vārdā gribētu izteikt pateicību, ka uzklausat mūsu viedokli. ETF Eiropas transporta federācija pozitīvi vērtē direktīvu. Tas ir daudzu gadu intensīvas sadarbības rezultāts, iesaistot visas interesētās puses. Eiropas darba devēja un darba ņēmēja organizācijas, komitejas, valdības un apmācības un izglītības centrus. Kā jūs visi zinat, iekšzemes ūdensceļu sektors Eiropā ir tajā daudz izaicinājumu, un it īpaši arī demografiskajā jomā. Uh, vidējais uh, vecums uh, kapteinim ir 50 līdz pat 65 veciem, gadiem Eiropas Savienībā. Tāpat arī kravas apjomi Eiropā palielinās un upju kruīza industrijas palielinājums nozīmē, ka ir nepieciešama vēl kādi 4000 mm, papildus darbinieku, lai nodrošinātu darbību 300 kuģiem. Uh, iekšzemes uh, ūdens ceļi ir uh, ilgspējīgs transporta veids, un to vajadzētu pilnībā integrēt piegādes ķēdē, un viņiem arī vajadzētu uh, dot uh, labāku tirgus daļu kravu pārvadājumos. Mēs pēdējās desmitgadēs esam redzējuši liels izmaiņas šajā nozarē. Modernizācija, automatizācija ir ienākuši sektorā. Un savukārt šie jaunie elementi prasa atkal jaunas iemaņas un zināšanas. Lai sektors varētu saskarties ar stāvēt pretiem šiem izaicinājumiem, tam ir jābūt ilgspējīgam un pievilcīgam attiecībā uz kuģu komandām. Tas ir tās liels izaicinājums. Ir nepieciešams izveidot harmonizētu uh, kvalifikāciju sistēmu Eiropas līmenī, un tas arī dot ieguldījumu, lai veicinātu darba spēka mobilitāti un stiprinātu šī sektora pievilcīgumu. Tādā veidā mēs varētu arī izbeigt nelegālo praksi, kas apdraud godīgos spēles noteikumus šobrīd, un tas arī būs vēl viens ķieģelīt šajā celtniecības darbā, lai mēs nodrošinātu drošu Uh, sektoru ar kvalitatīvu izglītību un augstiem standartiem. Attiecībā uz ETF mūsu federāciju šīs direktīvas galvenajiem mērķim ir jābūt, uh, tātad jāizveido vienu kopēju sistēmu visos Eiropas iekšējos uh, ūdensceļos bez izņēmumiem. Mums jāizvairās no duālas sistēmas un nedrīkst uh, kaut kā uh, nodalīt uh, saistītos vai nesaistītos ūdensceļus visu jāaptver vienā vienotā direktīvā - caurskatāmā, harmonizētā, viegli īstenojamā, saprotamā un viegli kontrolējumā veidā. Ja būtu kāda problēma jautājuma, tad varbūt mēs varētu paredzēt ilgākus pārejas periodus, lai dotu dalību valstīm vairāk laika atbilstoši īstenot direktīvu. Pirmajā lasījumā direktīvas Eh, tekstam tomēr ir pāris trūkumi. Ja mēs skatāmies eh, preambulu daļu un otro pantu, tad ir eh, izņēmumu saraksts ļoti garš. Mūsuprāt, netransponēšana nacionālajā likumdošanā novedīs tikai pie juridiskās neskaidrības nākotnē. Jāsaprot, ka attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu sektoru, ka tur nav uh, karoga valsts uh, likumdošana, Tātad eh, saskaņot, harmonizēt Eiropas Savienības likumdošanu ir vienīgais risinājums, lai izvairītos no problēmām. Tātad jebkāda izņēmuma attiecībā uz 35. pāntu no mūsu puses šķiet pilnīgi nepieņemama. Eh, katrs izņēmums eh, ir pret šīs direktīvas galvenajiem mēķim, un tas ir uzlabot darba spēka mobilitāti visā Eiropā. Ir vēl pāris eh, citi tādi mazāk eh, būtiski elementi, ko mēs eh, gribētu pieminēt trešajā pantā. Jēdziens citas personas, ada persona, ir ieviests papildus komandas locekļiem, kas ir kvalificēti teikt, veikt pasākumus ārkārtas situācijās. Mums šī citas personas definīcija skaidri jādefinē, tātad, ka, ka tā ir cita persona, kas arī strādā uz kuģa. Uh, Desmitajā pantā ir norādīts, ka maksimālais certifikāta derīguma termiņš varētu būt pagarināts no 10 līdz 15 gadiem. No ETF federācijas puses mēs gribētu uzsvērt, ka mēs gribētu limitēt šo laika periodu līdz 10 gadiem. Mēs vēlamies, lai certifikāti uh, tomēr atspoguļotu tātad reālo dzīvi un tās prasības. Paldies! Dank. Paldies! Tālāk Robs van Rēms no iekšējā ūdens eh, ceļu navigācijas skolu tīkla lūdzu. Um, jā, Edīnā. Uh. Eh, Labrīt, jā. Edīna pārstāv iekšējo ūdens ceļu skolas Eiropā. Jāsaka, ka šis priekšlikums mums liekas ļoti labs, un mēs jau esam to atbalstījuši no paša sākuma. Uh, Un jāsaka, ka šeit ir um, mēģinājums izveidot tādu sistēmu, kas balstās uz gūto pieredzi, ne tikai zināšanām, ņemot vērā šo pieredzes bagāžu, kas patiešām var garantēt augstāku drošības līmeni sektorā. Un Eh, tad ir jādomā patiešām par tādu atbildīgu darbu šajā jomā. Un tas ir ļoti svarīgi eh, arī šim eh, izglītības sektoram. Man šķiet ļoti jauki ka būs tādi harmonizēti noteikumi un eh, tad arī eh, visām izglītības iestādēm tas atvieglos darbu un eh, jūs varēsiet mācīties jebkurā vietā Eiropā un tad jūsu diploms būs derīgs pilnīgi visur. Mm, jāsaka, tieši tādēļ mēs īsti nesaprotam, kādēļ vairākās vietās šajā direktīvā tiek runāts par rakstiska eksāmena iespējamību. Jāsaka, ka tikai to vajadzētu uh, skatīt uh, vairāk tādā pieredzes aspektā. Un uh, šajā priekšlikumā to vajadzētu ņemt vārdā. Direktīvā ir teikts, kā tā attiecas uz uh, tiem, kas strādā uz klāja, nu, un vairs ne uz tiem, kas strādā, piemēram, pie dzinējiem, mašīnu telpās. Un tagad šis sektors tiek tā sadalīts, un ir, piemēram, tādas eh, komandas, kas ir īpaši apmācītas. Eh, šie cilvēki var strādāt gan uz klāja, gan mašīnu telpā. Viņi var uh, darīt visu. Uh, tie ir tādi integrēti uzdevumi un tādēļ uh, ir arī pietiekami daudz matrožu, kas to var darīt un nevajadzētu ierobežot uh, šo cilvēku kompetences. Nu, nevajadzētu būt tā, ka matrozes dara tikai ierobežots uzdevums un citu neko viņš nevar darīt. Uh, ir cilvēki, kas var veikt daudz plašāku uzdevumu spektru, un uh, tādēļ nevajadzētu kaut kādā veidā ar direktīvu viņiem sasaistīt rokas. Lai izvairītos no tā, ka katrā dalība valstī uh, direktīva netiek interpretēta vienādi, mēs la, labprāt gribētu tādu uh, Eiropas kvalitātes un izvērtēšanas sistēmu, lai patiešām šī kvalitāte tiktu garantēta. Lai skolām arī būtu visām nu, šī latiņa uzlikta vienādā augstumā. Un direktīvā, kā jau teicu, tiek runāts arī par kompetencēm. Tas nozīmē, ka personālam ir jābūt spējīgam izdarīt to, kas tiek no viņa sagaidīts. Un jāsaprot, ka ir arī cilvēki, kas, piemēram, ir strādājuši citā jomā un tagad grib strādāt uz iekšējiem uh, ūdens ceļiem te ir, tiek pie, pieprasīta piecu gadu darba pieredze, pirms viņi vispār var uzsākt uh, studijas. Bet es domāju, ka ir jāpadomā par īsākiem ceļiem, jo ir cilvēki, kas uh, jau ļoti ilgi strādā uh, iekšējos ūdens ceļos uh, šajā sektorā, un viņam ir ļoti daudz pieredzes, bet viņi ir arī mācījušies citos laikos. Un, ja kāds izdomā eh, pārbe, pabeidz universitāti, viņš izdomā 22 gadu vecumā, ka viņš tagad grib strādāt uz kuģa, nu, es nedomāju, ka šo cilvēku tagad ir jāizzen prom uz pieciem gadiem un jāliek viņam eh, kaut kādu eh, pieredzi, darba pieredzi iegūt. Es gribētu labprāt šo fragmentu tātad svītrot no direktīvas. Paldies! Paldies! Jorgs Rūši tagad no Reinas komisijas lūdzu. Thank you, Chairman. Uh, thank you uh, for giving us the opportunity. Paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu Reinas uh, navigācijas padomi un es iepazīstināšu jūs ar savu viedokli, mūsu viedokli par uh, profesionālajām kvalifikācijām uh, Jāsaka, savstarpējā kompetenču atzīšana uh, jau ir ar uh, senām tradīcijām. Jau uh, eh, 22. gadā CCNR panāca pirmo vienošanos starp uh, Reinas uh, basēna valstīm un zemēm par to, kā kuģu vadītāju kapteiņa certifikāti tiks uh, savstarpēji atzīti. Uh, vēlāk Eiropas Savienība pārņēma certifikāciju atzīšanu visā Eiropā un tika atzīts arī Reinas certifikāts ar uh, direktīvu 9650. Un uh, tagad uh, šī te jaunā pieeja tiks aizstāta ar pieeju, kas balstīta uz kompetencēm. Uh, iekšējās, ūdeņ, iekšējās, ūde, uh, iekšējās ūdens ceļos. Un runājot par drošību pasažieru pārvadājumos, mēs esam uh, strādājuši pie virknes uh, jautājumiem un problēmām, kuras tagad uh, tiek risinātas Eiropas līmenī. Un sarunās ar padomi un komisiju. Uh, ir atzīmētas vairākas kompetences, kas ir zināmas Rēns basēnā, un tās ir uh, Eiropas direktīvas pielikumos iekļautas. Un mēs labprāt turpināsim sadarbību ar Eiropas komisiju, izstrādājot standartus, mm, detalizēti aprakstot kompetences, uh, kuras ir uh, paredzētas direktīvā. Nu, te mums ir dažas problēmas, piemēram, pirmreizēja Eiropas kompetenču ieviešana matrožiem. Protams, ka darba spēka mobilitātei tas noteikti palīdzēs, un mēs priecājamies, ka varam sadarboties ar mūsu partneriem. Eh, pie vienādu standartu izstrādes eh, gan operatīvajā līmenī, gan eh, arī kapteiņu līmenī. Tā kā mums ar sociālajiem partneriem ir prieks sadarboties. Tas pats attiecas arī uz specifiskām atļaujām, kā referentie atzīmē, ir jomas, kuras vajadzētu sīkāk papētīt likumdevējiem. Un mēs priecājamies, ka esam uzsākuši dialogu ar ieinteresētajām pusēm, cieši sadarbojoties arī ar komisiju, kas vēlāk eh, būs tiesīga šos eh, standartus īstenot eh, ar deleģēto aktu palīdzību. Protams, ka mēs esam ieinteresēti uzzināt, eh, kā ir uh, izteiktas bāžas par to, ka nedrīkstētu pazemināt drošības standārts. Un faktiski šīm bažām eh, un šai nostāja pievienojas uh, nozare kopumā. Mēs dzirdējām arī ETF vēstījumu par to, ka šī būs, š, direktīva kļūs par tādu kvalitātes stūrakmeni. Un tieši tādēļ mēs esam ļoti priecīgi. Uh, kā gan darba devēji, gan darba ņemē, ņēmēji mm, varēs dot savu ieguldījumu. Nu, e, šis ir diezgan e, ambiciozs projekts, e, darba būs daudz, bet mēs uzskatām, ka strādājot visiem kopā, apvienojot ar ekspertus no dažādām uh, mācību iestādēm visā Eiropā, visi varēs uh, dot savu pienesumu, respektējot noteiktas izglītības sistēmas, lai varētu iestrādāt visu labo pozitīvo praksi un veidotu uz kompetencēm balstītu Eiropas sistēmu. Un mēs priecājamies, kā esam daļa no šī procesa un esam gatavi palīdzēt parlamentam jebkurā iespējamā veidā, ja būs kāds atbalsts vai padoms nepieciešams un priecājamies ar šodien jau sākt šo uh, procesu. Jā, liels paldies, un uh, tas tiešām attiecas arī uz laiku un laika trūkumu. Tālāk došu Fenkampu kunga vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Mans kolēģis Reno Muzoljē šodien, diemžēl, nevarēja ierasties. Viņš ir ēnu referents eh, par šo eh, jautājumu, un viņš lūdza, lai es eh, šorīt nolasu viņa jautājumus. Un pirmajām kārtām vēlētos arī uh, uzteikt Gēzīnes darbu Jāsaka, ka mēs jau desmit gadus, vairākas desmit gadus mēģinām uzlabot situāciju sektorā, lai tur būtu labi izglītoti speciālisti un, protams, vēlamies, lai šie cilvēki arī vienkāršāk varētu atrast darbu visā Eiropas Savienībā. Bet eh, Daudzi ir nu dienu noraizējušies, ka iekšējo ūdens ceļu sektorā trūkst personāla, trūkst darbinieku. Mēs vēlamies vairāk pārvadāt tieši pa ūdeņiem, nu tādēļ tur ir nepieciešami cilvēki. Es domāju, ka ar šā priekšlikuma palīdzību mēs noteikti varam situāciju uzlabot. Komisijas priekšlikums vērtēt Uh, šo cilvēku un arī izglītības uh, ceļu veidot uh, balstoties uz kompetencēm. Tas mums šķiet pareizi, bet mums ir vairāk jautājumu pieci pēc skaita. Pirmām kārtām, kā mēs definējam iekšējos ūdens ceļus? Direktīvas pielikumā, kur ir runāts par tehniskajām prasībām, ir definētas dažādas zonas bet kādēļ šīs zonas neparādās pašā direktīvas eh, priekšlikumā? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Vai patiešām visiem darbiniekam, neskatoties uz viņu izglītības līmeni, ir nepieciešama kvalifikācija? Un tāpat bija jautājums, vai vismaz daži no šiem cilvēkiem, vismaz kuģa žurnālā varētu atzīmēt, mums ir tik un tik eh, daudz cilvēku ar tādām un tādām kvalifikācijām. Miers. Trešais jautājums. Vai ir iespējams uh, šo laiku, ko cilvēki ir pavadījuši simulatorā, uh, ieskaitīt, pieskaitīt klāt izglītības uh, nu, iestādēs pavadītajam laikam. Jā, un arī es sapratu šo piezīmi par rakstiskajiem eksāmeniem, bet ja mēs runājam par uh, trēniņu, par apmācību laiku ar šiem kuģu simulatoriem, to arī varētu skaitīt klāt uh, kopējā izglītības uh, ceļā. Un ceturtkārt, uh, tā tad kvalifikāciju atzīšana, instruments ir lielisks, bet ko tas nozīmēs ņemot vērā dažādu komandas dalībnieku sociā, eh, sociālās tiesības? Un visu beidzot, piektais jautājums, ja mēs runājam par darbiniekiem uz kruīz kuģiem, vai arī uz viņiem tas attieksies, vai arī viņi ir izslēgti no direktīvas aptvērumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ich danke auch. Un... Paldies! Anna Klaudīte ar padēlu tagad. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim. Paldies, priekšsādātāji. Paldies uh, par šo te prezentāciju. Un paldies par informāciju, ko mēs saņēmām no ekspertiem. Tas mums noteikti palīdzēs darbā pie ziņojuma. Iekšējie ūdensceļi un kuģošana pa tiem attiecas uz pavisam noteiktu atsevišķu tātad kuģošanas sfēru un ļauj nodrošināt ilgspējīgu transportu, bet ir svarīgi noteikt skaidrus noteikumus un uh, Mums ir jānodrošina vislabākā iespējamā kvalitāte e, to cilvēku izglītībai, kas e, darbojas šajā jomā. Un komisijai ir e, tā tad jāpieliek pūles, lai varētu izveidot šo te sistēmu ar savstarpējo kvalifikāciju atzīšanu. Un mm, es atbalstu šo te Eiropas pieju. Uh, Eh, kā arī eh, centienus padarīt šo nodarbi pievilcīgāku jauniem cilvēkiem. Un es domāju, ka eh, harmonizēšanai nevajadzētu radīt problēmas dalībvalstīm. Protams, jāņem vērā tas, kā atvēlētais laiks tomēr nav īpaši garš. Es vēlējos koncentrēties uz dažiem punktiem, piemēram, ūdens ceļi, kurus uh, navigēšana ir saistīta ar papildus uh, grūtībām un briesmām. Mums nav īstas skaidrības par šīm riska zonām un riska reģioniem. Mums vajadzētu kaut kā stingrāk, uh, skaidrāk formulēt šīs definīcijas. Un tad uh, River Information Service arī tur nav īsti skaidrības, kam tad tur būtu jābūt iekļautam. Un nav arī skaidrs, kā šīs prasības dalību valstīm īsti būtu jāpilda. Un uh, te vajadzētu veikt saskaņošanu ar astoto pantu. Uh, riska zonu certifikācija. Uh, tā būtu jāveic dalību valstīm, kurās atrodas eh, šīs te zonas, bet atkal jādomā par to, kas seks attiecīgi radušās izmaksas gan kuģotājiem, gan uh, dalību valstīm. Uh, tālāk Reinas komisijas uh, minētājs. Ir, protams, skaidrs, ka ir jāievēr, au, jāievēr augstu standarti, un Rēnas komisija tos tiešām ir eh, noteikusi Rēnas basēnā gan certifikācijai, gan eh, kuģu apkalpēm un tā tālāk. Bet eh, svarīgi ir, kāda būs šo te dokumentu savstarpējās atzīšanas sistēma. Uh, Tai būtu jābūt pietiekoši vienkāršai, bez liekas birokrātijas, lai tas neaizņemtu pārmērīgi e, vai nevajadzīgi daudz laika, kas varētu stimulēt e, labāku e, mobilitāti. Un es tiešām ar cerībām raugos uz turpmāko darbu šajā jomā. Paldies! Un tagad Van Dālenkungs nākamais. Labrīt, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka šeit ir jākombinē pieredze ar kompetencēm un ir, protams, jāņem vērā, vai šīs kompetences arī izglītības programmās tiek pietiekami labi iedzīvinātas. Bet gribēju šeit uzdot vairākus uh, jautājumus Eiropas komisijai. Par sesto pāntu pirmām kārtām. Sestajā priekšlikuma pāntā ir runāts par prasībām, ko var, teiksim, uzstādīt šim kuģu personālam. Ņemot vērā arī uh, iekšējo ūdens ceļu īpašo raksturu. Un kas tad notiks, piemēram, ar Reinu? tur ir jāzina, nu, gluži kā savu kabāti, jāzina visi šie posmi, un Reina arī plūst caur kalnu reģioniem, tur ir īpaši sarežģīti izbraukt. Un sastajā pāntā ir teikts, ka dalībvalstis, kas piešķir atļauju kuģošanai, tas, protams, ir pamatoti, bet ir arī uh, Rēna plūst ka, caur kādu valsti, kas nav Eiropas Savienībā, proti caur Šveici. Kā tad tas izskatīsies uh, ar atļauju piešķiršanu? Varbūt, ka to vajadzētu labāk formulēt. Un šeit nav tā tad izvēlēta Reina kā atsevišķa zona sastajā pantā. Tas ir pirmais jautājums tālāk. Ja mēs runājam par simulatoriem, šeit rodas līdzīga problēma, priekšsēdētāja kungs. Tātad eh, simulātoros pavadītā laika atzīšana kā kopējais izglītības laiks un otrajā pantā tie ir teikts, ka komisijai ir pilnvaras to atzīt. Ir ļoti labi, ka šiem jauniešiem un citiem būs iespēja strādāt uh, simulātoros. Mums vajadzētu saprast, uh, kā tad komisija piešķir šīs atļaujas un uh, uz kādiem principiem tā balstīsies. Jā, tā tad Reina man ir vissvarīgākais jautājums un. Tālāk vēl desmitais pāns, piektais punkts. Tur tiek runāts par desmit gadu periodu. Labprāt no komisijas gribēju vaicāt, nu kādēļ jūs izvēlējāties tieši šo skaitli? Nu jā, desmit gadi izklausās ļoti skaisti, bet nu kādēļ? Kas jūs pamudināja to izvēlēties? Priekšsēdētāji, paldies! gribēju arī pateikties mūsu referentē par sadarbību. Nu, ceru, ka mums izdosies. Paldies! Dank, is... Paldies! Kīts Teilors! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Mēs visnotaļ apsveicam šo direktīvas priekšlikumu jo tas gatavoja, ja tā gatavojas aizstāt sarežģītos reģionālos nosacījumus un noteikumus, tas padara dzīvi vienkāršāk. Mēs ceram, ka tas radīs vienotu Eiropas sistēmu savstarpēju kvalifikāciju atzīšanai. Un man bija prieks uzklausīt ekspertus šodien. Un Un varbūt ne visi svarīgākie uh, šī sektora uh, speciālisti ir klāt, bet ir ļoti labi, ka, piemēram, piedalījās iekšējo ūdens ceļu Eiropas organizācijas pārstāvi. Un es gribētu jautāt uh, ekspertiem, ko viņi domā par uh, minimālajām prasībām, apmācībai un zināšanām, kas ir minēta uh, priekšlikuma attiecībā uz pasažieru mobilitātu un drošību. Īpaši jo es eh, biju autors eh, pašinstīvas ziņojumam par uh, pasažieru pārvadājumiem pa ūdeņiem. Un uh, es vēlētos arī pajautāt ekspertiem, kas būtu jāmin saistībā ar standartiem ārkārtas situācijām. Un uh, cilvēku ar invaliditāti un ierobežotu mobilitāti, eh, kā viņiem palīdzēt un kā viņus apkalpot. Un vai komisijas eh, ietekmes izvēl, izvērtējums ir pilnīgs un galīgs, vai tur kaut kas varbūt trūkst? Varbūt jums šajā sakarā ir kādi papildus komentāri. Vēršoties pie komisijas, Vai mēs eh, šeit eh, nevarētu izvairīties no dubulta regulējuma nākotnē, eh, lai izvairītos no dubulta darba un no liekas administrīvas slodzes dalībvalstīm? Un ko mēs un ko komisija domā par iespēju izveidot Eiropas iekšējo ūdensceļu navigācijas aģentūru? Tas dotu uh, lielāku skaidrību visiem iekšējiem ūdensceļiem Eiropas Savienībā un palīdzētu uh, veidot veiksmīgāku sadarbību ar citiem dalībniekiem sektorā, piemēram, uh, Reinas uh, komisiju. Un ko jūs domājāt par sektorālo dialogu un vajadzību? Eh, veidot elektronisko žurnālu. Eh, ko jūs domājat vispār par kuģa žurnāla eh, jautājumu un kā jūs prāt nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus, lai varētu veikt tādu konspektīvu atz, konspektīvas atzīmes par sniegtiem pakalpojumiem? Es eh, esmu priecīgs sadarboties ar referenti, un es ceru, ka mēs kaut ko ļoti pozitīvu dabūsim ārā no visas šīs direktīvas. Un tālāk došu vārdu Izabelai de Montei. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, ļoti labi, ka varējām uzklausīt ekspertus, kas labāk ir izvērtējuši un paskaidrojuši eh, šīs direktīvas priekšlikuma nozīmi. Strādājušam mobilitātei šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un eh, ļoti labi, ka mēs šeit rīkojamies līdzīgi kā uh, ostu direktīvā, lai harmonizētu kopējo tirgu. Tālāk runājot par saturu. Eh, daži komentāri. Vispirms mēs te runājam par direktīvu, un tas nozīmē, ka mēs a, eh, atstājam to dalību valsts ziņā, adaptēt šo tiesību aktu a, eh, savai konkrētajai situācijai. Tāpat laikā mums ir jāizvairās no kaut kādas pārmērīgas a, elastības jomās, kur šāda elastība nebūtu pieļaujama. Un izņēmumu sistēmā. Mēs nevēlētos redzēt eh, tādus izņēmumus, kur rezultātā rodas tiesiskā eh, neskaidrība. Tālāk jautājums par vienu no izņēmumiem, un proti par eh, vērtēšanu Te mēs varētu varbūt, eh, eh, par, te, mēs runājam par pieredzi, darba pieredzi. Šeit varbūt vajadzētu runāt nevis par darba pieredzi vispār, bet tieši par navigācijas pieredzi. Tālāk apmācība, 17. pants eh, dalību valstīm ir jāpaziņo par uh, izglītības programmu sarakstu, bet jautājums ir, kā Mm, pārliecināties par to, ka ir sasniegtā atbilstošā kvalitāte šajās programmās visā Eiropas Savienībā. Liels paldies! Un paldies tagad visiem, kas izteicās, un varbūt atbildot uz komentāriem, jūs tagad arī varētu no savas puses īsi atbildēt. Un pirmajai došu vārdu Haksteiners kundzei. Paldies par uh, jūsu atbalstu un jautājumiem. Es uh, tos pierakstīju. Jā, redzu, ka jūs no vienas puses uh, atbalstat šo pieeju, bet uh, no otras puses arī baužat, uh, paužat uh, zināmas bažas. Uh, bet eh, šķiet, ka daudz jautājumu, kas eh, tika uzdoti, bija uzdot tieši komisijai. Runājot par, eh, varbūt sākšu ar pēdējiem jautājumiem, tā būs vieglāk, Teilor kungs, par pasažieru kuģiem un standartiem ārkārtas situācijām un cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Protams, sektorā ir paredzēti ļoti augsti drošības standarti, tā jau ir šodien, un tā tad ir mm, augstākās eh, drošības eh, garantijas šobrīd tiek eh, nodrošinātas, un mēs uzskatām, ka standarti ir pietiekami augsti, lai atrisinātu šādu bažu jautājumu. Tālāk par administratīvo slogu. Tā arī ir svarīga tēma. Mēs gribam Eh, kārtīgi to izvērtēt. Eh, vēl jautājums, ko minēja eh, pāris deputāti, piemēram, par riska faktoru definēšanu un noteikumiem attiecībā uz izņēmumiem. Jā, tik tiešām mums kā nozarei ir svarīgi nodrošināt pieturēšanos pie konkrētiem noteikumiem un uh, pretēji tam, ko teica mūsu kolēģi, ir svarīgi, lai būtu zināmas jomas un lai varētu nodrošināt vēl augstākus standartus, piemēram, attiecībā uz kādām specifiskām kvalifikācijām, piemēram, kaut kādu nelaimes gadījumu gadījumā, tā ka mēs gribam nodrošināt šādu prasību ievērošanu. Tad tālāk kvalifikāciju atzīšana, augstāko standartu ievērošana, tā noteikti ir jāsaglabā un šī sistēma tālāk jātīsta un tādā veidā mēs noteikti panāksim arī birokrātijas mazināšanos. Par šiem simulatoriem, trenažieriem runājot, ir skaidrs, ka no vienas puses nepieciešams uh, vienas šo moderno tehnoloģiju, trenižieru iespējas un pieredzi, bet tāpat laikā tam ir jābūt sasaistītam ar praktisko apmācību. Tātad mums ir nepieciešams rast tādu drošu risinājumu, kā atkal nodrošinot ļoti augstos drošības standartus. Un skatos, vai esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Šķiet, ka esmu atbildējis. Jā, paldies. Miriam Šafā. Paldies un tālāk Mirjam Šafāra. Well, thank you very much. Uh... Paldies uh, priekšsādātāji. Mani tik tiešām priecēja komentāri un uh, vērtējums, ko šodien dzirdējām. Mūsu pozīcija attiecībā uz direktīvas uh, projektu ir tāda varbūt plašāk, kā tikai tie pāris problēma jautājumi, ko mēs te prezentējām savā sākuma ievadā, bet es ļoti pozitīvi vērtēju eh, atsauci uz digitāliem takogrāfiem eh, šai nozarei. Mēs, eh, kā darba ņēmēji, pārstāvi ļoti labprāt redzētu, ka šāda sistēma tiktu ieviest sinhroni ar citiem pasākumiem, ja mēs gribam padarīt šo nozari tādu nedaudz pievilcīgāku un ilgspējīgāku. iedzīvotāji ir, ja nozare, nozars darbiniekiem ir nepieciešams strādājošiem dot iespēju strādāt normālos apstākļos, lai būtu regulēts šis darba laiks, jo kuģa klājas, kuģis bieži vien šiem cilvēkiem nevis tikai atpūtas vieta, bet mājas darbs uz ilgu laiku. Tā tad šī ir ļoti svarīga joma. Tik uzdots jautājums par to, kuras, kuras funkcijas būtu jāiekļaut direktīvā. Mūsuprāt, visas. Tas eh, nozīmē, mūsuprāt, ka arī visus, visus klāja apkalpes locekļus, eh, arī ne tos, kas saistīti tieši ar navigāciju, tātad, ka visi būtu jāiekļauj. Uh, jo šobrīd daudz no viņiem arī strādā šausmīgos eh, darba apstākļos un eh, bieži vien eh, viņi tiek um, izmantoti kā tādi sezonāli strādnieki un šie cilvēki bieži vien saņem līgums, teiksim, uz deviņiem mēnešiem, bet viņš šajos deviņos mēnešos nostrādā vairāk stundu, kā jebkurš no mums nostrādā 12 mēnešos. Tā ka mēs to neuzskatām par sezonālu darba spēku. Tas ir pilna laika nodarbinājums, un tur ir jānodrošina atbilstoši apstākļi, un viņi tātad saņem tikai šos sezonas līgumus, un viņi ir tādā neaizsargātā pozīcijā, un viņi pieņem arī zemāku atalgojumu un uh, sliktākus darba apstākļus, tā ka tas ir ļoti būtisks punkts, kas būtu jāņem vērā par uh, trenažieriem. Uh, tie tik pieminēti pāris reizes, es domāju, mums jābūt ļoti tādiem atvērtiem. Ir pienācis laiks, lai iekšzemes ūdens ceļi pārtaptu par modernu transporta sektoru. Trenažieri ir moderns uh, veids, kā mācīt cilvēkiem iemaņas un kompetences. Un, protams, mm, nevar bites ar etiķi pie, pievilināt. Tā tad ir nepieciešama moderna apmācības uh, mm, instrumenti, apmācībai jābūt uh, atbilstošai, proporcionālai, Tas nenozīmē, ka cilvēks var apmācīt bez eh, reāls navigācijas pieredzes. Tas ir pilnīgi cits jautājums, bet eh, trenažieri tik tiešām būtu eh, izmantojami, būtu apsverami. Kolēģi jau te pieminēja vēl sakojošu jautājumu, runāja par kompetencēm kas ir aplūkot šajā direktīvā, mēs ļoti novērtētu, ja visas septiņas definētās eh, kompetences būtu iekļautas eh, direktīvā un nevis tikai eh, trīs, kas ir minēts trešajā pantā. Šķiet, ka šeit varētu likt arī punktu. Protams, ir vēl vairāk daudz detaļu mūsu rakstiskajā pozīcijas datumā, bet, um, dokumentā, bet mēs esam pieņem tālākai sadarbībai. Paldies un tālāk, Andrēna kungs. Voorzitter, dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es tagad mēģināšu rēģēt uz vairākiem jautājumiem uh, par visiem tātad komandas uh, locekļiem. Direktīva pirmām kārtām ir domāta attiecībā uz matrožiem un tātad uh, pārējiem, kas strādā uz klāja. Mums ir jādomā, vai tas attieksies arī, piemēram, uz ločiem. Un direktīvā ir domāts, protams, arī par drošību, par to cilvēku drošību, kas strādā šajā jomā. Un, protams, ir jāuzlabo vispārējā drošība iekšējos ūdens ceļos. Un kāds kam vispār nav pilnīgi nekādas uh, saziņas, pa, uh, nu, teiksim, nojāgas par to, viņam nevajadzētu strādāt uz kuģa. Un jāsaka, šeit nav pat konkrētas prasības attiecībā uz uh, ločiem iekļautas uh, šajā uh, direktīvā. Nu, un jāsaka, ka citos sektoros uh, ir pieprasīta vismaz minimāla pieredze uh, šiem cilvēkiem, lai varētu izvairīties pēc iespējas uh, lielākā apmērā no dažādiem iespējamiem riskiem. Es gribētu, lai patiešām tiktu garantēta vismaz no kaut kāda minimālā drošība. Un, ja mēs runājam par simulatoriem, ir tās sauktais eh, izglītības modelis. Es um, skatos, eh, es uh, klausos, es saprotu, es atceros, un mēs uh, varam izmantot konkrētas izglītības schēmas, stāžus, prakses un simulators, ne tikai tātad teoriju uh, varbūt arī ir jādomā ne tikai par uh, tādu klāja simulātoru, varētu izmantot arī mašīnu telpu un citus simulātors, lai patiešām cilvēkiem būtu tāda, nu, visaptveroša pieredze. Un bija arī tāds projekts, kur uh, tika radīts dokuments, lai varētu eh, šo izglītību labāk iekļaut mācību programmās un ir jābūt arī tehniskajām prasībām, visām izpildītām šiem simulatoriem, taču, protams, ir jābūt nu, pietiekam pietuvinātiem realitātei. Nav tā, ka, piemēram, jūs to izmantojat tikai apmācībai. Varētu patiešām padomāt, lai ar simulatoru palīdzību varētu noteikt, vai cilvēks varētu pēc tam uz īsta kuģa strādāt. Un, ja mēs runājam par ekipāžām, Ja šie cilvēki tiek uzņemti ekipāžā, tad viņiem, protams, ir jābūt arī ar pietiekam lielu pieredzi. Un eh, arī kruīzu kuģu darbiniekus tad vajadzētu iekļaut šajā aptvērumā. Un jautājums par uh, cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti ārkārtas situācijās. Pašreiz pieprasītās kompetences ir attiecināmas gan uz pārvaldes līmeni, gan uz operatīvo līmeni un tiek uh, domāts arī par īpašas atsevišķas nodaļas izmantošanu. Tas ir arī iekļauts priekšlikumā apusēja kvalifikāciju atzīšana, ņemot vērā arī kuģošanu starp vairākām valstīm, it sevišķi Reinu. Es domāju, ka Protams, eh, jā, varbūt uz Reinas ir nepieciešams īpašas atļaujas, un ar pamat pieredzi, tādām pamat zināšanām vien nav gana. Un Jāsaka, ka tās prasības, kas tiek uzstādītas ločiem un visiem pārējiem, uh, ir pietiekamas, bet, uh, nu, ja uz Reinas prasa, piemēram, kāds dalībvalsts atsevišķas atļaujas, tad tas ir jāņem vērā. Ja mēs runājam par kūģa žurnālu, uh, Eiropas uh, projekts ir uzsākts, tātad uh, eh, runājot par šīm darba grāmatiņām un par uh, kuģa žurnāliem, ka te varētu arī nu, tādu harmonizētāku pieeju izveidot un runāt tikai par vienu šo dienesta apliecību un vienu tādu kuģa žurnālu standārtu, ko izmantot Eiropā, lai nav te pieci dažādi kuģu žurnāli. Un visu beidzot par uh, vispārīgu pieredzi un navigācijas pieredzi. Šajā direktīvā ir runāts tieši par kompetencēm, par pieredzēm. Tātad, nu vienalga, kur jūs esat mācījies, jums ir jābūt kompetentam, un vai jūs esat pirms tam kaut kur citur strādājis, kādā citā jūras, jūrniecības sektorā, kuģošanas sektorā, šī pieredze tiek uh, ņemta vērā, bet jums ir arī jābūt pavadījušam, nu, konkrētu gadu skaitu uz kuģa. Un, ja cilvēks, nu, ir vai kompetents vai nav. Paldies. Danke sehr. Und jetzt nochmal Jörg Kuschel. Jā, thank you, Chairman. Uh, Paldies, un tālāk Raušas kungs. You, I... Uh, galvenais jautājums, cik es saprotu, ir uh, bāžas par um, dubultu darbu. Uh, Cesnī tātad komiteja, kas izstrādā, standa, iz, izstrādā standartus. Mm iekšējiem iekšzemes ūdeņiem sesnī, kas ir franču saīsinājums, tās mērķis ir eh, izvairīties no šāda dubulta darba. Tātad būs kopīgi standarti, uz kuriem varētu atsaukties gan Eiropas komisija un CCNR un arī trešās valsts. Un kamēr vien visi respektēs eh, vienus un tos pašus kvalitātes un kompetences standartus, tad es domāju, ka nevajadzētu rasties kādām lielām problēmām vai uh, birokrātijai vai birokrātiskam slogam. Tam vajadzētu novest pie laba rezultāta un vajadzētu ļaut izvairīties no dubulta darba, un tad mēs būtu pabeiguši darbu vienā jomā, vienā konkrētā vietā un izdarot uh, atsaucu uz to. Katrā ziņā ir iespēja vajadzība pēc standartiem, te varētu arī ietvert uh, šos uh, simulātors, lai nodrošinātu uh, tehnisko kvalitāti, tehniskās kvalitātes prasības simulatoriem. Tās arī būs pakļauts konkrētām kvalitātes prasībām un arī šo simulātoru apstiprināšanu, jo mūsu nozarē visam ir jābūt pakļautam konkrētam standartam. Un tad, protams, laiks, pieredze, kas tiek gūta strād, mācoties šajā simulatorā vai trenžierī, to arī var iekļaut tajā pieredzē, kas ir nepieciešama lai varētu nodrošināt eh, atbilstību zināmām kompetences prasībām. Nu, lūk, tas arī eh, īsumā viss, un es ceru, ka mēs varēsim arī divpusēji eh, turpināt un pārnāt jautājumus, ko vēl neesam risinājuši. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu ekosoka referentam Simons kungam. Dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Om eh, rapporteur zijn in binnenvaartonderwerp. Es esmu referents par iekšējiem ūdens ceļiem ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Un jāsaka, ka pirms pāris gadiem mēs arī sniedzām atzinumu par Najādes. Un Mēs vienmēr esam, nu, tā tad cieši sadarbojusies ar parlamentu šajos jautājumos. Es esmu patiešām ļoti gandarīts, ka darbs bija nu diena intensīvs un sasniegtais rezultāts īstenībā ir tapis sadarbojoties arī ar komisiju un visām iesaistītajām pusēm. Es neatkārtošu to, ko teica eksperti un parlamenta deputāti. par eh, kvalifikāciju atzīšanu un kompetencēm eh, drošību neko daudz neteikšu, jo tas jau izskanēja, bet varbūt uh,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 Eiropas Savienību un CCR nekur tā īsti neparādās. Un jāsaka, ka CCR šai Reinas komisijai ir ekskluzīvas kompetences tieši Reinas apgabalā. Vandālena kungs jau par R zonu runāja. Mums vajadzētu, nu, saprast ka ir e, jābūt kvalifikāciju atzīšanai visā Eiropas Savienības teritorijā, visos teritoriālajos ūdeņos, un domāju, ka mums ir arī pietiekami labs risinājums. Tādēļ, nu kādēļ šai Reinas komisijai ir ekskluzīvas kompetences 23. pāntā tas ir atrunāts, kā arī 7. un 10. protokolā un viens un viens divi punktā ir skaidri un gaiši atrunāts, kuram tad ir ekskluzīvās kompetences Reinas apgabalā, Reinas teritorijā saskaņā ar CCR. 351. pantā ir teikts, ka visi līgumi, nu, tur ir arī tādi 200 gadus seni līgumi, kas visu laiku tiek aktualizēti, un tātad lasot 351. ES uh, līguma pāntu, ir teikts, kam tad tur pienākas ekskluzīvas kompetences. Un Šveice arī ir parakstījusi Mannheimas aktu, un ir arī tādas dalība valstis, kas nav Eiropas ekonomiskajā zonā. Un tad mums ir jāsaprot, ka ir jāizvairās no grūtībām par katru cenu. Es šeit runāju, ņemot vērā tādu Eiropas pieeju. Tādēļ mums ir jāatrod kaut kāds risinājums. Es domāju, tas ir visai vienkārši jāņem vērā tās komisijas, kam ir ekskluzīvās kompetences, un uh, direktīvā tas ir jāiekļauj, ir jāiekļauj šīs atsauces, domājot arī par to, ka atsevišķos apgabalos no atsevišķās upes posmos varētu būt īpaši drošības riski. Tas ir jākonstatē un. Uh, Eh, un arī CCR ir eh, jāņem vērā, ir jāņem vērā eh, šī likumdošana, un viņiem arī ir tādas paškompetences. Paldies! Paldies, ļoti skaisti, ka jūs ieradāties un paziņojāt, kas jums sakāms komisija jau vairākas reizes uzsvērs terobītis kungs lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Good... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Jāsaka, ka Mūs ļoti priecē vispārējais atbalsts, ko esam guvuši šai iniciatīvai no visām pusēm. Manuprāt, tas atspūgļo divas lietas. Pirmkārt, to, ka Najadas eh, paziņojumā 2013. gadā par eh, kvalitāti iekšzemes ūdeņos, eh, tātad tur izteiktās domas rodas atspoguļojumu šajā priekšlikumā. Tāpat arī mm, tas ir rezultāts tam, kā strādājot pie šī priekšlikuma, liekot to kopā, es un mani kolēģi, kas man šeit ir blakus, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar sektoru, ar dalību valstīm, upju komitejām, apmācības skolām un uh, nozari, un rezultāts tad ir redzams. Mēs uh, neuzstājam, ka tas ir perfekts, noteikti to varētu uzlabot. Un uh, tāpēc arī mēs vedam sarunas šeit ar jums un arī padomē un ļoti uzmanīgi jūs uzklausam un ienesīsim modifikācijas, ja tās nodrošinās um, vēl papildus kvalitātes līmeni šajā priekšlikumā. Tas ir instruments, ko komisija piedāvā sektoram, lai rēģētu uz um, apkalps uh, locekļu jautājumiem, problēmām, ka mm, darbinieki šai nozarē noveco, mm, tāpat arī attiecībā uz um, darba spēku mobilitāti un uh, Tātad tāpēc arī mums ir šis nodalījums starp Reinu un Eiropas Savienības certifikātiem. Jautājums, kurš, kur ir kompetents, mums tas nešķiet būtiskākais jautājums mūsu juristi un padomas juridiskais dienests uzstāja, ka Eiropas Savienībai ir kompetence Reinas jomā, bet Tas galīgi nav svarīgākais. Tas, eh, par ko mēs esam vienojušies ar Rēnas upes komiteju, mēs tātad strādāsim pie vienota kopīga standarta, tā lai mēs tātad abas puses to varētu īstenot un lai panāktu mēķus eh, šajā direktīvā un kas ir nodrošināt darba, mobi darba spēku mobilitāti un virzīties uz to, mēs, lai mēs varam jaunus cilvēkus piesaistīt profesijā. Tātad šie jautājumi mums ir. Eh, šķiet, ka pārējās diskusijas nav mērķtiecīgas. Vēl viena lieta ja drīkstu sniegt komentārus atbildes uz dažiem no minētiem jautājumiem. Jā, tik tiešām. Uz uh, kūģa ir daudz dažādu iemaņu specializāciju. Ir, teiksim, tehniķi, mehāniķi, ir arī citi posteņi, darba vietas, bet mums ir jānodala nepieciešamās iemaņas, tātad šīs septiņas iemaņas un personāla kategorijas kurām ir eh, jābūt ar šīm iemaņām un jāspēj tās īstenot. Tātad tas ir tas veids, ko mēs eh, virzīsim uz priekšu. Tātad vienkāršā veidā dažas eh, personāla kategorijas, kuriem ir jāpārzina zināmas iemaņas. Un šīs iemaņas ir aprakstītas direktīvas pielikumos un, protams, te, protams, jāstrādā kopā ar, ar upju komitejām un dalību valstīm nu, saistībā ar sesnī, sesnī komiteju Eh, kas izstrādā standartus eh, iekšzemes ūdeņos, tā arī piedalīsies, un eh, tādējādi mēs ieskacēsim šīs svarīgākās prasības, ko jūs kā līdzlikumdevēji norādīsiet, kas ir svarīgi šim instrumentam. Runājot par drošības standartiem. Nu, principā tie ir eksperti, kas strādāja mums kopā pie šī priekšlikuma. Mēs norādam, uzstājam, ka uz kompetencijiem balstītā sistēma ir garantīja pat vēl augstākiem drošības standartiem visos iekšzemes ūdensceļos, arī uz Reinas. Tā vietā, lai runātu, kurš standarts ir labāks, kuru vajadzētu izmantot, mēs gribam pacelt vēl augstāku standartu, un tam vajadzētu būt par labu ne tikai sektoram, kuģi īpašniekiem, bet arī videi, kas mums ir apkārt un kas arī ir ārkārtīgi svarīgi par eh, simulatoriem. Protams, eh, mums ir prieks, ka jūs atzīstat nepieciešamību modernizēt eh, sektoru. Simulātori ir ļoti svarīgs apmācības un novērtēšanas instruments mācību procesā mēs eh, to uzskatām par mazāk piemērotu pieredzes eh, gūšanā, jo nevar aizstāt eh, to pieredzi, ko gūst uz kuģa klāja, teiksim, ar pāris stundām simulatorā. Tāpēc mēs strādāsim un centīsimies definēt standarts augstu līmeņu simulatoriem. Varbūt jūs zinat, ka, teiksim, arī uz viedtālruņu šobrīd var simulēt navigēšanu pa ūdensceļiem. Nu, tas varbūt nebūs tas īstais un atbilstošais, tā ka mums vajadzētu arī definēt, tātad kādu veidu simulātori būs pieņemami uzņēmumam šai sektorā. Un tas arī jau būtu solis tuvāk digitālajiem laikmetam, ko arī minēja jau vairāk runātāji, un es gribētu sniegt jums pilnīgi pārliecību, ka tā kā tas atspoguļojas arī mūsu ierosinātā instrumenta preambulu daļā, mēs esam jau veikuši darbu, lai nodrošinātu elektronisku uzskaits grāmatu, un Tā tad esam uzsākuši šo darbu, tas vairs nav tikai nu, tādas idejas augsts, bet esam veikuši pētījumus, esam veikuši e-pētījumu par iekšzemes ūdens ceļiem, un to mēs tālāk attīstīsim, lai nāktu klajā ar komisijas eh, priekšlikumiem, lai nodrošinātu, ka ir nepieciešamais eh, drošības līmenis, eh, piemērojot šos elektroniskos instrumentus. Gribētu atbildēt uz transporta strādājošo federācijas jautājumu. Mēs ļoti būtu gribējuši to visu virzīt uz priekšu vienā laikā, bet, kā jūs zinat, likumdošanas priekšlikums prasa lielu sagatavošanās laiku. Tam ir jābūt ļoti labi izstrādātam, nepieciešams konsultācijas, nepieciešams ietekmes novērtējums. Un tam visam ir nepieciešams laiks, bet esiet droši, ka mēs strādājam pilnā ātrumā. Uh, pie šī jautājuma. Jautājums par uh, specifiskiem riskiem un zonām. Protams, ir konkrēti riski, it īpaši upēs. Upes ir uh, dzīvojoši organismi, tas ir brīvi plūstošs ūdens, uh, krasti mainās, ir baisumi un bēgumi, ūdens līmenis mainās, tā tad ir jāpārzina savu upi. Bet mēs gribam nodalīt kādas ir pamata kompetences, kurām ir jābūt pilnīgi visiem un kas pilnīgi noteikti saistās ar konkrētās upes morfoloģiju. Un tāpēc savā priekšlikumā esam ilustrējuši dažus kritērijus, kurus jāizpilda pirms, eh, teiksim, kādu upes eh, maršrutu var uzskatīt par konkrētu, ar konkrētām raksturiezīmēm vai ar īpašiem riskiem. Mēs esam saņēmuši sūdzības, ka šādu, šādus, teiksim, risku maršrutus var atkal izmantot, lai mazinātu strādājušo mobilitāti šajā jomā. Un noslēguma jautājumu. Piemēram, par eh, personām ar eh, ierobežotu mobilitāti esam piefiksējuši šos jautājumus. Eh, to iestrādāsim standartu definīcijā, kompetencēm, un esmu pārliecināts, ka kolēģi to iestrādās eh, arī sesnī veiktajā darbā, un tā rezultātā, lai tas arī būtu mm, kā pamata prasību sastāvdaļa, tātad, kas visiem jānodrošina. Un vēl daži vārdi par eh, to, vai būtu nepieciešama iekšzemes ūdeņu navigācijas aģentūra. Es, eh, kā komisija, nespēju dot uzreiz atbildi. Aģentūras eh, izveida ir lieta, kas ir ļoti nopietni jāpārdomā. Ir bijušas runas agrāk par aģentūras izveidošanu. Pats parlaments dažkārt ir kritiski noskaņots attiecībā uz aģentūrām. Es šo ideju, tā teikt, aiznesīšu mājās. Katrā ziņā uh, jūs saņemsiet oficiālu atbildi uz uh, jūsu uh, ziņojumu. Tā ka varbūt uh, šeit arī šobrīd likšu punktu un tālāk neiedziļināšos konkrēti šajā jautājumā. Ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu komentāru, kas tika izteikti un uzdotiem jautājumiem. Noslēgumā es gribētu pateikties jums visiem par uh, ļoti konstruktīvo ieguldījumu ne tikai šodien, bet gadu laikā, kamēr esam strādājuši pie šī priekšlikuma, jūs varat būt pilnīgi droši, ka mēs uzklausīsim arī turpmāk jūsu viedokļus. Ir jautājumi, kas reizēm varbūt šķiet eh, tehniski, tie ir arī politiska rakstura, un tāpēc mēs ļoti novērtējam Eiropas parlamenta viedokli, lai dot arī vadlīnijas konkrētos jautājumus, kā piemēram trešās valstis un eh, citi eh, saistīti jautājumi. Visā visumā es un mani kolēģi, mēs uh, ceram, ka mums turpināsies laba sadarbība uh, šajā dosijā un saprotam, ka arī jūs vēlties virzīties uz priekšu ātri, un uh, tas pilnībā sakrīt ar mūsu un man padoms kolēģi vēlmi, kas mums arī sēž šeit blakus. Paldies! Paldies! Tagad visu beidzot došu vārdu mūsu referentē, Gezinē Maisnerei. Paldies! Gribēju pateikties visiem, kas ieradās un izteicās, pauda savas zināšanas un pieredzi. Jāsaka, šī viedokļa apmaiņa bija ļoti auglīga. Gribēju pateikties ēnu referentiem nevien par priekšlikumiem, bet uh, arī par. Um, atzinumiem, uh, par viedokļiem. Tas ir jautājums, kas nodarbina mūsu visu prātus, un mums ir jāsaprot, ka dalību valstis ir uh, ļoti atšķirīgas. Mēs nevaram visas mēst eh, par vienu kārti. Es atvainojos. Padzeršos, saka runātāju. Es uzskatu, ka ziņojums eh, būs veiksmīgs, un mēs dzirdējām arī ekspertu domas, ka galvenokārt eh, mūsu pārbaudījums uh, gan man kā referentei ir ne tikai jāmēģina apkopot kolēģu atšķirīgie viedokļi, bet arī ir jāapzina, kas tad ir svarīgi mūsu ekspertiem un sektoram, tā tad labi kvalificēti darba ņēmēji, ir jāpārzina šie posmi, kas ir ļoti atšķirīgi, ir tādas dalība valstis, kurām uh, vispār nav piekļūst citām dalību valstīm pa iekšējiem ūdens ceļiem. Mums tas ir jāapzinās, un es arī ļoti labi dzirdēju, ko teica ETS e EGF, ka visiem ir jābūt ar vienādu kvalifikāciju, neskatoties uh, uz to, kurā valstī viņi strādās. Tātad nepārāk daudz birokrātijas, augsts elastības līmenis, lai arī cilvēki no citām jomām varētu sākt strādāt kuģniecībā un ir jāņem vērā arī atšķirīgi transportējumie produkti, vai jūs transportējat, eh, piemēram, sašķidrināto gāzi, kas ir visai bīstams, eh, bīstama krāva vai arī pasažieris, nu, un ir jābūt arī šai atzīšanai visā Eiropā. Tas nebūs viegli, bet es saprotu, ka vajadzēs arī diskutēt, jo parlamenta pozīcija nevienmēr ir identiska citām, bet esmu pārliecināta, ka mums izdosies. Un, kad iepriekš teicu, es gribu darbu pabeigt jau šogad, eh, un joprojām no tā neatkāpjos, un padomas atzinums īstenībā jau ir gatavs, nu īstenībā tas ir visai neparasti. Parasti parlaments ir steidzīgāks vai nu tāds nāskāks par padomu, tagad tas ir otrādi. Atcerēsimies, kas notika ar um, ostu pakalpojumu direktīvu. Arī tur uh, padome bija eh, ātrāka. Un es dzirdēju, ka Nīderlanda strādās, nu, ka pedāls būs nospiests līdz grīdai, pilniem apgriezieniem. Mums tagad arī ir jābūt gana ašiem. Un pēc tam es pieredzēju, ka, protams, arī um, visu dokumentu pārtulkošana prasa laiku, tādēļ mēs nekādi nevarējām apsteigt padomi. Uh, bet jādomā par drošību, par labām darba vietām Eiropā, jo sektorā ir potenciāls, tas noteikti vēl augsts, tas ir neapšaubām. Mums tas viss ir jāizskata pietiekami ātri, un jā, ja es saku, ka gribu punktu likt šogad, man šķiet, ka varbūt tas nemaz nav tik realistiski, bet es tomēr esmu pašpaļāvības pilna un ceru, ka mums tas izdosies. Es jau esmu ar ļoti daudziem kolēģiem runājuši, tāpat kā manas ēnas. Jā, nu, ēnas, uzreiz pārtulkoju no angļu valodas. Viņi arī neapšaubām ir runājušies ar daudziem, un, protams, mums būs vēl daudz sarunu. Mēs dosimies arī uz skolām, uz simulatoriem. Es pati arī, nu, neesmu pieredzi guvusi šajā jomā, bet es gribētu, lai tur būtu arī darba vietas sievietēm. Jūs pirmām kārtām domājat, ka šajā nozarē, šajā profesijā strādā galvenokārt vīrieši. Uh, Un ir arī tādi mazi ģimenes uzņēmumi, es eh, pieļauju, ka turpat strādā precēti pāri, un ir jābūt patiešām arī abajām dzimumiem pārstāvētiem šajā sektorā. Un ceru, ka nākotnē vēl vairāk jaunieši gribēs tur strādāt, jo tā ir pievilcīga izaugsmas bagāta darba vieta gribēju pateikties kolēģiem un, uh, jā, ar nepacietību gaidu mūsu uh, nākamās sēdes. Vairākas jau ir uh, kalendārā ierakstītas un noteikti mums vajadzēs arī ar ekspertiem vēl tikties. Paldies visiem, paldies arī komisijai. Nu, un tad laiks rādīs, cik skaists uh, šis rezultāts būs gal galā. Paldies, Gezīna Maisnere, paldies par jūsu ātrumu. Nu, jūs esat skolotāji, jā, neviens pat jums neiedomāsies runāt pretī. Gribēju pateikties arī visiem runātājiem ekspertiem un gribēju teikt, ka 26. septembrī tad mēs ar nepacietību gaidām šo ziņojumu. Nu, un cik vien ātri iespējams, bet cik vien pamatīgi iespējams arī. Paldies, un tagad nākamais darba kārtības punkts - komisijas īstenošanas pilnvaru pārbaude Eiropas vienotā gaisa telpa, valsts funkcionālo gaisa telpu bloku plāni uh, MUF ģenerāla direkcijas pārstāvi mums pastāstīs uh, par šiem funkcionālajiem gaisa telpas blokiem, Functional Airspace Blocks, un jūs jau noteikti zināsiet, ka šie bloki jau nav īstenoti vairāku gadu garumā, kā to pieprasa kopienas tiesības, un Trump komitejā mēs par to diskutējam jau gadiem un pieprasām, lai komisija un dalība valsts kaut ko beidzot izdarītu. Uh, Eh, Vojcehovska kungs, eh, mūsu kādreizējais kolēģis, bija koordinators, un viņš bija patiešām ļoti kaislīgs šo gaisa bloku aizstāvis, un viņš arī nesagaidīja šo likumdošanas priekšlikumu. Mums ir daudz efektīvāk jāizmanto mūsu gaisa telpa, jo tikai tādā veidā mēs varam ietaupīt laiku, eh, degvielu un emisijas. Un es vienmēr saku, uh, ka, ja politikā mēs varam panākt tādu vien situāciju, tas ir ļoti labi, bet, tā, protams, tas ir ļoti sarežģīti. Un, ja direktīva tiks pieņemta, tā uh, nāks par labu ne tikai pasažieriem, kam bieži ir jākavējas, jāgaida lidostā, jo lidmašīnas kavējas, bet arī tas nāks par labu mūsu videi, ekoloģijai. Un es tiešām ceru, ka beidzot kaut kas notiks un tiks izņemts praksēm. Tagad došu vārdu uh, uh, kolēģim no komisijas. Uh, Liels paldies priekšsēdētāji, labrīt visiem! Mēs vēlētos jūs īsi informēt par to, kāda ir situācija saistībā ar funkcionāliem uh, gaisa telpas blokiem. Uh, un mēs vēlētos eh, koncentrēties uz dažiem komisijas īstenošanas aktiem, kas joprojām vēl gaida savu pieņemšanu. Un tie ir likumdošanas eh, priekšlikumi saistībā ar eh, Single European Sky un veiktspējas schēmu vai sistēmu. Tā, tas ir centralizētais instruments. Uh, Mm, tā šī ir performance scheme, e, kuras priekšlikums tika izstrādāts 2009. gadā, kad tika izstrādāta otrā likumdošanas pakotne. Un šī, e, šis instruments ir instruments e, pakalpojums sniegšanai šeit nav konkurences, lai nodrošinātu vislabāko kvalitāti pasažieriem. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī veiktspējas sistēma, kas savā veidā aizvieto tirgus funkcijas. Un šī te schēma ir ļoti sarežģīta, varu aprakstīt tās galvenos elementus. Komisija ir noteikusi veiktspējas eh, mērķus visā Eiropā attiecībā uz vīdi, kapacitāti, eh, izmaksu, efektivitāti. un saskaņā ar tiem dalību valstī ir jāizstrādā savu veiktspējas plāni, eh, kas ietver saistošus mērķus vai nu dalībvalsts līmenī, vai funkcionālo bloku līmenī un jānodrošina, ka uh, šie uh, mērķi ir saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo mērķi. Pēc šo plānu iesniegšanas komisijai sākas plānu izvērtēšanas process, kas notiek komisijā, un tas notiek saistībā ar tām organizācijām, kas ir atbildīgas par šo darbu, un tad komisija nu, pieņem lēmumu par šo plānu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu attiecīgiem periodam. Parasti tas notiek divās fāzēs. Varbūt negatīvs komisijas lēmums, tad, ja pēc pārstrādāta plāna uh, tomēr neizdodas panākt pozitīvu uh, atzinumu, tad dalībvalstīm ir jāveic korektīvi pasākumi. Nu, cik tālu mēs esam tikuši, uh, man te ir daži slaidi, gribēju parādīt, kur mēs esam procesā. Esam otrajā references periodā, kas sākās 2015. gadā un ilgs līdz 2019. gadam. Esam pieņēmuši uh, 14. gada martā saistošos Eiropas Savienības mērķus, un tad eh, jūlijā 14. gadā tika iesniegti pirmie plāni. 15. gada martā komisija pieņēma lēmumu par šiem veiktspējas plāniem un e, daži no tiem tika atzīti kā e, atbilstoši e, savienības mērķiem, e, daži savukārt nē. E, Daži bija atbilst, dažos eh, gaisa telpas blokos eh, tie bija atbilstoši, dažos arī ne. Tie, kas bija neatbilstoši, eh, mēs pieprasījām pārskatītu plānu iesniegšanu, un tad komisija jūlijā, nē, februārī sakarunātājs pieņēma lēmumu par pārstrādāto plānu, plānu izvērtēšanu. Atkal dažiem plāniem e, šis te vērtējums bija pozitīvs, un dažiem tomēr tas saglabājās negatīvs. Un uh, noteiktai eh, šādai te gaisa, mm, eh, gaisa blokiem Maltai, Itālijai, Grieķijai un tā tālāk, nu tur lēmums, eh, diemžēl, nebija pozitīvs. Komisija nenāca klajā ar atzinumu, mēs joprojām vedam sarunas ar dalību valstīm. Un uh, vienotās Eiropas gaisa telpas komitejā mēs meklēsim kopējas risinājumus. Mēs uh, turpinām savu analīzi uh, izmantojot veiktspējas analīzes organizācijas, īpaši sarežģīta situācija Kiprā un Grieķijā, kur ir struktūrāla uh, kapacitātes trūkums, un Francijā ir problēmas saistībā ar noteiktiem uh, gaisa satiksmes dispečer centriem kur eh, šeit kapacitātes trūkums rada eh, kavēšanos. Tālāk izmaksu efektivitāte arī ne visur bija apmierinoša. To izraisīja augstās vienības izmaksu cenas Vācijā un Francijā atsevišķos eh, blokos un šeit šis mērķis nav sasniegts, tas nav saskaņā ar e, Eiropas Savienības kopējo mērķi. Nu, e, Komisija ir secinājusi, ka mēs konstant esam izmantojuši noteiktus kritērijus, lai uh, pārskatīt šos te e, reformētos plānus un procesa laikā konsekventi šie kriteriji ir ievērot. Runājot par FAB un FAB uzbūvi, bet dalību valstīm ir noteiktas grūtības šo konceptu iedzīvināt, ņemot vērā organizatorisko konceptu un tā iedzīvināšanu likumdošanā. Uh, Tas, ko mēs esam redzējuši šajos gados, un 12. gadā, piemēram, kas bija mērķa eh, gads, eh, kas bija šo te funkcionālo eh, gaisa telpas bloku izveidēji, un mēs redzējām daudz uh, iestāžu, bet nekādu uh, operatīvu ieguvumu no tā visa nebija, un gal galā nekāda ieguvuma nebija arī pasažieriem. Un komisija ir nolēmusi, tā kā ir notikuši noteikti pārkāpumi, un ir arī pārkāpuma procedūras, kas joprojām ir atvērtas, un ja līdz gada beigām nebūs eh, rezultātu, uh, Mums ir jāspēj saprast, kādu uh, īsti labumu funkcionālajai gaistāvs blokis ir devuši šo četru gadu laikā kopš 12. gada. Un tikai tad komisija spēs labāk izvērtēt, vai sasniegumi šajā jomā ir pietiekami un ko darīt, uh, lai uzlabotu situāciju. Un ja pub koncepts joprojām būs spēkā esošs un varēs nest pārmaiņas, ko mēs vēlamies attiecībā uz gaisa telpu Eiropas līmenī, lai mums būtu efektīva un droša gaisa satiksme, izmaksu efektīva gaisa satiksmes pārvaldība. Paldies! Danke sehr! Un jetzt hat das Wort Wim van der Paldies, tagad Vims van der Kamps lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies. Gribēju ar kaunu atzīties, ka neesmu eksperts šajā jomā. Tādēļ man būs tikai divi jautājumi. Es īsti nesapratu no komisijas paskaidrojuma, vai viņi ir gandarīti vai nē, vai dalība valsts ir labi paveikuši savu darbiņu vai nē. Visi šie tehniskie mm, jautājumi, šīs tehniskās peripētīs, es tur pazaudēju šo atbildi. Otrām kārtām, vai tas viss prasīja pārāk daudz laika? Nu, kā parasti tas notiek Eiropas Savienībā. Otrs, otrs jautājums, nu, kas notiek tālāk? Protams, politikā bieži vien ir šis jautājums 6, 2 plus ko tad komisija ir paredzējusi darīt pēc tam? Paldies! Danke auch! Paldies! Ismēls Ertuks! Paldies! Sirsnīgs paldies arī no manas puses! Es uzskatu, ka ka tas, ko jautāja Vanda Kampa kungs, ir pamatoti, un Eiropas parlaments šeit īsti nebūtu vainojams. Ilgā īstenošanā dalību valstīm ir jāvienojas, un būtu patiešām e, jauki dzirdēt, ko komisija ir paredzējusi darīt, jo tas, ko jūs esat mums šeit piedāvājuši, man šķiet, ka tas daudz ko pagriež citā gaismā, un dalību valstis citreiz ir arī kavējušās noteikt šos veikt spējas, plānus, tos piedāvāt, un būs arī jāvienojas Uh, dalību valstīm savām starpā, un tām vajadzēs vienai otru vērtēt, vai tās ir pārkāpušas ES normas vai nē, vai tā tas būs, uh, vai esmu pareizi sapratis, un varbūt, nu, tad varētu stādīties priekšā, ka dalību valstis uh, vērtēs to, kādas problēmas ir radušās citām dalību valstīm, nu, kā tas viss notiks. Un varbūt, ka būtu arī iespējams eh, labāks risinājums atrast, lai katra dalība valsts šos blokus izveido. Paldies, Džekija Fosteri. Thank you very much, Chairman. Paldies priekšsēdētājiem. Jāsaka, ka esmu šokēta par šo komisijas ziņojumu. Mēs uzsākām šo ceļu tad, kad es eh, pirmajā sasaukumā savā darbā strādāju šajā komitejā attiecībā uz Eiropas vienoto gaisa telpu. Ir pagājuši 12 gadi. Iepriekšējā mandāta laikā es biju referenta un mēģināju uzsākt šo uh, vienoto gaisa telpas eh, projektu mūsu pusi. Un visas dalībvalstis ir vienojušās eh, zem šī vienotā gaisa telpas projekta, un eh, tas, un nu, tā skaitā arī tās dalībvalsts, kas iestājās 2004. gadā. Mēs neesam naivi šajā komitejā, mēs saprotam, ka bieži vien ir izaicinājumi un ir grūtības. Uh, runājot eh, par eh, kādu pasākumu, kas ir tik apjomīgs kā šis. Bet, kad mēs skatāmies uz pozitīvajām pusēm, un eh, priekšādātājs pats arī norādīja uz tādām lietām, kā, piemēram, tiešā rūtēšana, mazāks degvielas patēriņš, labāki nosacījumi pārvadātājiem, ietekmes biļešu cenām, Bija pilnīgi skaidrs jau pirms 12 gadiem, kāpēc mēs uh, izvēlamies šādu ceļu. Un es, kā britu konservatīvo pārstāve, es pat sapratu, un tagad nerunāsim par to, kas notiek šobrīd, bet arī es uh, sadzinu, ka, atzinu, ka tas nav suverenitāts jautājums. Nekad tas nav bijis, un dalību valstīm vienmēr būs kontroli pār uh, pašām savu gaisa telpu. Bet uh, bija vienošanās virzīt to visu uz priekšu, un jūs nācāt klajā ar ierosinājumu tas bija kolektīvs ierosinājums, pāriet uz uh, FAB, uz uh, šiem funkcionāliem gaistāps blokiem. Dažas dalībvalsts jau ir nodrošinājusi atbilstības, ar citu apvienotā karaliste, Skandināvija, un tagad ir 2016. gads, un es biju Kiprā ar bijušo priekšsēdētāju, kad Kipra un Grieķija uh, parakstīja savu pievienošanos FAB. Tas bija 3000, 2013. Eh, gadā. Un eh, šī nav personīga piezīme, bet tāpēc man vairs neinteresē visi šie veiktspējas plāni, godīgi sakot, par ko jūs runājat. Man interesē tas, lai darbs virzītos uz priekšu un lai tiktu risināti jautājumi, priekš kā mēs vispār izveidojām vienoto gaistelpu. Jūs, eh, kā komisija, jums ir stingri jārunā ar tām dalību valstīm, kas nenodrošina atbilstību un kas neizveido FAB blokus, kas tiek prasīti. Tā tad, eh, lai mums būtu kopīgs process un lai mēs varētu ieviest cesāru eh, un eh, visu tehnoloģisko pusi ar to saistīto. Šis nav ziņojums, es neuzskatu to par ziņojumu no jūsu puses. Tas ir vienkārši atkal tāds uh, milzīgs dokuments, vāvaļojums par visādiem ieviešanas aktiem un visa kā pārējā. Jums uh, trūkst politiskās gribas, mēs zinām, ka jūs esat pret to, jo ir daži dalība valsts, kas nav īpaši līdzdalīgi šajā procesā, un to valdības neveic stingrus pasākums, lai mēģinātu to virzīt uz priekšu. Bet uh, tas nav galvenais, jo nevar būt tāda situācija, kur visi iegūst. Uh, Un, ja ir dažas dalība valsts, kas nenodrošina atbilstību, tas ir jūsu darbs kā komisijai, principā kā tādam policijas spēkam, panākt, lai tas darbojas, virzīt uz priekšu, un, godīgi sakot, līdzinājais darbs nav pietiekami labs, un es nedomāju, ka tas ir labs manai politiskai grupai un jebkādam šīs komitejas loceklim. Tāpēc gribu ierosināt priekšsēdētāju, ja drīkst, ka jūs šodien dodaties atpakaļ, atgriezties mums pēc iespējas ātrāk un pastāstiet mums konkrēti un skaidri, cik tālu ir diskusijas attiecībā uz FAB. Mūs īpaši neinteresē viss šī veiktspējas tur plāna un nezinu kas un cik eiro kaut kas ir izmaksājis. Es to saprotu. Es darbojos šajā komitejā un es to saprotu. Es zinu, ko tas nozīmē, bet mums nav nekādas atbildes. Bet mums ir nepieciešams virzīties uz priekšu, kā es eh, saprotu, tā ka es būtu ļoti pateicīga, ja komisija varētu atgriezties pie mums pēc iespējas ātrāk un sniegt kārtīgu situācijas aktualizētu informāciju par to, kādi ir šie šobrīd grūtie momenti, jo ir skaidri jāsaprot, kuras dalībvalsts un kā šobrīd kavē šo projektu. Iezīmēs, nedlūdzu. Paldies! Jā, mēs jau par vienotajām Eiropas debesīm runājam veselu mūžību. Mēs eh, gribētu beidzot nu, kaut ko panākt. Uh, Jāsaka, es pietiekami bieži esmu teikusi, ja visi Eiropas pilsoņi zinātu, cik neefektīvi tiek izmantota gaisa telpa Eiropā, nu, tur bieži vien tiesi šī maršruti tiek veikti tādā zigzagā, un tas prasa daudz vairāk emisiju nekā mm, nepieciešams, un arī, protams, izmaksas ir lielākas, un tad cilvēki visu to zinot, vienkārši saķertu galvu un iesaistos mašīnā drīzāk mums ir e, jāsaprot, ka dalību valstīm ir jādara tas, e, kas no tām tiek prasīts, ko tās galu galā ir parakstījušas. Visas ir piekritušas, visām tas ir nepieciešams, bet tagad ar īstenošanu nu, sāk pieklibot tas viss. Uh, Un es ļoti labi saprotu arī Ismailu Ertugu. Komisijai vajadzētu saprast, nu ko tagad darīt. Tā ir uh, līguma sargātāja. Un ja mēs runājam par to, kas ir parakstīts komisijai, tas ir jāizteno. Zinu, tas nav vienkārši un ir dalībvalsts, kas ir tāds, nu, uh, spītīgas, bet. Uh, Mums jārunā arī visu laiku par šo Gibraltāra nolaišanās ceļu. Nu, jāsaka, ka mobilitātei Eiropā ir jātiek garantētai visiem pilsoņiem. Mēs te nerisināsim suverenitātes, bet gan mobilitātes jautājumus. Tieši kā transporta komitejai tas klājas. Uh, Tieši tādēļ ir ļoti grūti nu, virzīties uz priekšu, ja dalību valsts ir tik stūrgalvīgas. Nu, varbūt komisija varētu arī mums kaut kādu padomu te dot. Vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka Kīprai, uh, Grieķijai un Itālijai ir kapacitātes problēmas. Jā, esmu dzirdējusi, ka daļēji, piemēram, ir grūti nolaisties, nosēdināt lidmašīnu Grieķijā, ka būtu iespējams daudz vairāk reisu laist gan uz Grieķiju, gan uz Kipru, un ka pietrūkst vienkārši kapacitātes. Kādas ir šīs konkrētās kapacitātes problēmas? Vēl ir par maz gaisa kontrolieru, par maz a, pilotu, nu, kas notiek un kā no tā varētu izvairīties, jo tieši šīm valstīm ir ļoti svarīgi arī turisma ienākumi. Un, ja, nu, ir šādi transporta ierobežojumi, tas, protams, eh, ekonomikai nodara kaitējumu. Nu, padomāsim, Grieķijai tas nu, galīgi nav izdevīgi. Un, ja mēs runājam par Fabek, eh, es gribētu teikt, ka tad, kad Fabek tika izveidota, tad mazākās valstis, Benelux, kā arī Šveice, visu, kas no tām tika prasīts, izdarīja ļoti ātri, piemēram, pretstatā Francijai un Vācijai. Un ja mēs te aplūkojam Fabek tabulu izmaksu efektivitāte, nu tā uzmetot ātri acis, es redzu, ka Šveicē situācija ir ļoti laba, Vācijā zināmā mērā arī, uh, jo nu, esmu nedaudz pārsteigta, jo saskaņā ar Fabek datiem Vācijai vajadzētu darīt īstenībā daudz eh, vairāk. Benelux valstis nu, arī nav tās izcilākās klases eh, teicamnieces. Un tad te ir arī valstis, kur eh, šie rādītāji pat ir mīnus, tātad mīnus 4,1 kā Nīderlandē. Un ja runājam par Franciju, vai tas ir saistīts ar šiem daudziem streikiem? Un, eh, piemēram, eh, satiksme nevarēja noritēt tā, kā tas bija plānots. Kā mēs varētu šo izvērtējumu schēmu labāk saprast? Paldies! Karim Delī tagad. Merci, monsieur président. Alors... Paldies, eh, priekšsādātāji. Mēs gribam uzdot jautājumu, kā tad ir, ka Eh, Eiropas vienotā gaisa telpa, kas ir laba iniciatīva, kas tika uzsākt jau 2004. gadā, un tad atkal darbs tika turpināts 9. gadā, eh, kur ir eh, kur bija paredzēts 12. gadā panākt, tātad pabeigt vienoto gaisa telpu. Tas ir rakstīts ceļakārtē, un šobrīd esam 16. gadā, un darbs nav pabeigts. Jūs uh, atsaucāties uz dalībvalstu atbildību un tā tālāk, bet mēs īsti nesaprotam, kāpēc šī vienotā gaisa telpa cieši no tādas kavēšanās, un mēs kā parlaments un jūs kā komisija, mums varbūt jādara kaut kas, lai tas ietu ātrāk. Ir ļoti ātri jārod kaut kāda pasākuma veids, lai dalība valstis varētu aktivizēties. Otrais jautājums. Vai jums ir eh, kādi iegūti rezultāti no vides eh, viedokļa attiecībā uz diviem visadvancētākiem blokiem eh, - Vācija, Šveice, Benelux no otras puses un, un otrs. Kādi ir šobrīd jau panāktie rezultāti? Attiecībā uz uh, vides uh, situāciju, tātad es ļoti priecātos par uh, uh atbildi. Paldies. Paldies. Pats arī esmu atļāvies sevi iekļaut runātāju sarakstā, saka priekšsēdētājs. Jā, nacionāls egoisms mums nav nekas svešs Un jāsaka, ka šajā gadījumā nacionālais egoisms nu, e, pašiem egoistiem nodara skādi. Mums ir jāsaprot, katram taču vajadzētu būt ieinteresētam panākt pēc iespējas dro augstāk drošības līmeni. Nekas nenotiek. Otram kārtām ir taču iespējams ietaupīt naudiņu. Nu, viss tas maksā daudz naudas. Izskatās, ka dalība valstis, e, kas to neīsteno, e, tām tas viss ir pilnīgi vienalga, jo tās ir tik bagātas tās vienkārši peldas naudā. Un, uh, piemēram, ir dažas dalība valstis, kas izdod miljārdus, lai par vienu, diviem procentiem samazinātu emisiju daudzumu. Bet ir taču reāli iespējams līdzekļus ietaupīt ar šo mērķu sasniegšanu, bet tas nenotiek. Bet Džekija Fostere teica, ka trūkst politiskās gribas, bet kas notiek komisijā? es jau arī 12 gadus pie tā visa strādāju. Jau Jāžembauska ziņojuma laikā teica, kādēļ nekas nenotiek, līgumi ir parakstīti. Jāsaka, ka tā ir tiesiska situācija Eiropas Savienībā, un ja kāds neizpilda to, kas tiek prasīts, to, ko viņš ir parakstījis, tad ir komisija, kas ir līguma sargātāji. Nu, kādēļ tad jūs mums nepateicāt, piemēram, pirms gada, mēs jau esam uzsākuši līguma pārkāpumu procedūru pret to, to, to, to valsti. Kas tad notiks? Un jāsaka, ka tādā veidā tiek apdraudēta drošība, tiek paaugstināts emisijas un vispār satiksme Eiropā tiek pasliktināta. Es nesaprotu, kādēļ nekas nenotiek. Mēs negribam zināt, kur ir šīs problēmas. Jā, īstenībā gribam to zināt, bet mēs gribam zināt, nu kam tad trūks šīs politiskās gribas. Politiskās gribas trūks nevien dalību valstīm, bet arī komisijai. Ko tad jūs konkrēti esat panākuši? Ko ir Bultas kundze izdarījusi? Jā, ja mēs runājam par komisijas hierarhiju, komisāriem īsti daudz šeit vairs nav ko teikt, bet, nu, ir vēl iespējams kāpt augstāk. Timermans visu laiku runā par labāku likumdošanu, un viņš vēlas. Nu, ko tad viņš te vēlas aizstāvēt? Sliktu likumdošanu, bad regulation. Uh, Mēs esam informēti par visām problēmām, tūkstošiem reižu esam to noklausījušies, bet kas tad notiks? Nu, pasakiet, ko jūs esat mēģinājuši darīt un kādēļ tas nav izdevies. Tas ir jūsu interesēs. Lūdzu, došu jums vārdu, un man ļoti intriģē jūsu atbildi. Okay. Thank you, thank you, chairman. paldies, paldies, priekšsēdētāji. Eh, atbildot Landa Kampa eh, kungam. Ir kādas problēmas, mikrofons darbojas. Labi, sākšu no gala. Tagad sākšu ar Vanda Kampkunku uzdoto jautājumu par to, vai esam apmierināti par to, kā ir ieviest funkcionālo gaisa telpas, eh, funkcionālo gaisa telpas bloki, nu nē, jo tas nav izdevies tā, kā tas sākotnēji ir bijis paredzēts, un likumdošana nav ieviesta tā, kā mm, bija plānots, un tas viss aizņem pārāk ilgu laiku. Protams, ka dalība valstis sāk taisnojas, ka mēs nevaram šeit eh, tādas kardinālas eh, pārmaiņas veikt, tas lēnām, teiksim, viss attīstās, bet tas tiešām aizņem pārāk daudz laika. Jūs sacījāt, jautājāt, ko mēs darām, eh, lai reaģētu un kādi nākamie soļi. Godīgi sakot par uh, fab konceptu, nu, mēs nezinām, ko šī koncepcija īsti dos uh, vienotās Eiropas gaisa telpas izveidēji. Uh, Mēs cenšamies eh, šeit eh, pašlaik strādāt pie Cēzara projekta, pie tehnoloģiskā pīlāra, lai ieviestu tehniskas un operacionālas izmaiņas un uzlabotu kapacitāti, lidojuma efektivitāti. Jo ir viens elements eh, Eiropas vienotajā gaisa telpā, proti Cezāra projekts, kas labi darbojas un kas savā ziņā risina daļu no mūsu problēmām, bet funkcionālo gaistelpas bloku problēmu tas tā tomēr neatrisina. Tālāk tika uzdots jautājums par veiktspējas sistēmu un par mērķiem to sasniegšanu. Nu, šī te sistēma ir ieviesta, lai stimulētu izmaiņas, lai uh, pārliecinātu gaisa lidojumu pakalpojumu sniedzēju, tātad mm, to visu darīt, lai efektīvāk sniegtu savus pakalpojumus, bet mēs jūtam tādu diezgan lielu pretestību no dalību valstīm, un komitejā mums notiek eh, dažādas diskusijas, bet dalību valstis balso, mēs redzam kā, un šeit neparādās solidaritāte, ne mm, dalība valstis nevēlas eh, īsti sadarboties un katra cenšas uh, balsot savās interesēs, nenodrošinot solidaritāti. Nu, es, protams, saprotu jūsu reakciju par šiem te jautājumiem, Fosters kundze, bet mēs runājam par veiktspējas sistēmu. Un ir daži funkcionālie gaisa telpas bloki, kas ir uh, labāk izstrādāti, vislabākie ir uh, dāņu un zviedru bloki. Jā, varbūt trūkst politiskās grības. Un tas nav su suverenitātes, bet gan nacionālo interešu jautājums, un eh, dalību valstīm ir savas nacionālās intereses, ir arī noteikti sociālie aspekti, kas ir iesaistīti un um, kas ir skaidri redzami daudzās dalību valstīs. Uh, Mēs, protams, varam uh, pēc uh, vasaras pārtraukuma atgriezties ar pilnu atskaiti par to, cik tālu mēs esam tikuši ar funkcionālo gaisa telpas bloku realizāciju. Uh, Mēsners kundze jautāja par to, ko komisija dara kā uh, līguma sargātāji. Jā, mēs esam uzsākuši. Uh, procesus pret dalību valstīm attiecībā uz FAB īstenošanu, un eh, šie procesi joprojām notiek. Esam iesnieguši formālas notifikācijas par atsevišķiem FAB, un eh, Šveice, Benelux, Francija tā tad eh, ir iesaistītas eh, procesā un eh, mēs gaidām pamatotu atzinumu. Tā kā mēs rīkojamies juridiskā ir nepieciešams. Kas attiec uz dažu dalībvalstu problēmām, jūs atsaucāties uz Kipru un Grieķiju. Galvenā problēma šeit jā ir ir uh, gaisa kontrolieru uh, kadru trūkums. Un te ir jautājums par uh, šo gaisa satiksmes kontrolieru pieejamību. Un uh, ir, teiksim, arī sociālie aspekti, ārodbiedrība, dažādas normas, piemēram, uh, Francijā nav iespējams lidmašīnas ļoti agri no rītiem nosēdināt, jo nu, tad nedrīkst strādāt. Un, tā kā ir šie sociālie aspekti. Un jautājums par to, kā tiek pārvaldīts šo te gaisa satiksmes kontrolieru darbs, kā gaisa satiksmes dispečeri strādā, kā tiek Tā kā e, arī šis pārvaldības elements nosaka e, to, vai kapacitāte ir vai nav pietiekama. Tālāk jautājums, kāds pasākums mēs varam veikt. Mūsuprāt, Cēzara ir labākais risinājums, ja mēs runājam par gaisa e, satiksmes pārvaldības vai vadības sistēmas organizēšanu par vīdi. Ieviešot Cezaru, mēs esam uzlabojuši situāciju energoefektivitātei, lidojuma efektivitātei un dažos blokos eh, lidojumi lido pa tiešiem maršrutiem, kas ir taisnāki un tas eh, dod ietaupījumus gan degvielas iet, uh, ietaupījumus, gan ietekmu uz vidi tiek samazināta. Nu, izmaksta efektivitātes joma ir tā, kur arī progress ir vērojams. Un visbeidzot, reaģējot uz priekšsēdētāju komentāru, mm, kas ap, apgalvo, ka nav politiskās gribas. Jā, ir vērojams politiskās gribas trūkums, un vai komisija var darīt vairāk? Protams, ka mēs varam. Un tieši tādēļ mēs esam uzsākuši juridiskus attiecīgus procesus a, pret dalību valstīm. Eiropas vienotās gaisa telpas kontekstā mēs par to visu runājam. Un tad, kad mēs nonākam pie balsošanas padomē, tad jūr jūtam pretestību no dalībvalstīm, bet es varu piekrist jums, ka šī iniciatīva vispār tikai sāk 2000. gadā, kļūpa par realitāti 2004. gadā, un tā tad ir pagājis jau pagājušā desmit gadu, kopš process ir sācies. Protams, ka ir notikušas noteiktas pārmaiņas situācijā, un uh, 2007. gadā sākās krīde, 2007.-2008. gads izmainīja koncentrēšanos uz, no kapacitātes uz efektivitāti, un sistēma, kura ir ļoti sadrumstalota, joprojām turpina atbildēt uz uh, satiksmes līme, satiksmes apmē, apjomu pieaugumu, inten, intensitātes pieaugumu, bet ja intensitāte vēl vairāk pieaugs, mēs diez vai būsim spējīgi to visu mm, attiecīgi nodrošināt. Un mēs uh, no organizatoriskā viedokļa soli pa solim ejam šai virzienā, lai varētu apvienot šos uh, kontrolas centrus, uh, Un uh, visa šī atpalicība notiek tādēļ, ka dalībvalsts aizstāv savas nacionālās intereses, dalībvalsts vēl sagrablāt savu uh, gaisa telpas kontroli. Tas ir ne tikai prestižs, bet arī nacionālās drošības jautājums. Un uh, visi saka, jā, dā, vārdos viņi visi piekrīt. Uh, vienotajai gaisa telpai, bet darbos, darbi tam neseko, tāda ir realitāte tā kā šis nav nekāds vieglais mērķis. Paldies! Nu jā, nu, protams, ka nevienu tas neiepriecina, ka šie argumenti kaut kur e, tiek apspriesti jau 12 gadus. Un es domāju, ka krīze nav nekāds attaisnojums, jo visi gal galā zaudēja naudu krīzes laikā. Un ja šī iespēja dod iespēju taupīt naudu, tad kāpēc mums tas neizdodas? Uh, kāpēc mums neizdodas uh, pārde, uh, pāriet no vārdiem pie darbiem. Nu, kur ir tas pamats, ka komisija šī brīdī aktīvi nedarbojas uh, kā um, līgumu sargs? Tas ir beidzot jānoskaidro, un tas tiešām man nav kļuvis skaidrs. Un ir svarīgi, lai Viss tas, ko jūs te dzirdējat, nav mans personīgais viedoklis, tas praktiski izrietē no visu kolēģu komentāriem. Vai es drīkstu piebilst? Mēs saprotam, ka jūs esat diezgan sarežģītā pozīcijā un netrūkst gaisa satiksmes kontrolieri Eiropā. Un jūs vienkārši tur sēžat un sakat, ka mums ir dalība valstis, kur ir problēmas nosekt nedēļas nogals vai tādus saspringts periodus. Uh, dispečeri, kad viņi uzsāk savu darbu, viņi zina, kad kāds ir viņu darbs. Eh, ko jūs eh, tagad sakat, ka tas ir kaut kāds eh, darba attiecību jautājums, kur politika vai politiķi uh, Eh, nav eh, spējīga risināt šos izaicinājumus un kaut ko darīt situācijas labā. Nu, ar to vienkārši nepietiek, un priekšsēdētājs, manuprāt, ļoti skaidri eh, teica, jūs, principā, traucējat arī pārkāpumu procedūru. Varbūt, ka ir nepieciešams kas spēcīgāks, lai nodrošinātu, jā, mēs skatāmies uz Franciju, Spāniju, tās ir galvenās satiksmes zonas, un jūs to zinat, un kas tagad notiek? Tas sāk izmaksāt arvien vairāk, jo, diemžēl, trūkst politiskas grības un ir valsts, kas neuzņems savus izaicinājumus, bet nestāstiet mums, ka trūkst gaisa mm, kontrols dispečeri, jo tas viss darbojas citās vietās, un uh, mēs uh, runājam uh, arī ar dispečeru organizācijām, un tā nav nekāda atruna, un jebkurā gadījumā tā nav nekāda atbilda, tā ka es vēlos, lai jūs to ņemt vērā. Paldies! Danke sehr, wenn Sie jetzt nochmal äußern. Paldies! paldies, un ja jūs vēl kaut ko vēlties teikt, mēs jūs eh, labprāt uzklausītu. Jā, nu atbildot eh, uz to, ka trūkst eh, gaisa attīstības kontrolieru, piemēram, piemērs, Grieķijā bija problēma. Viņiem vajadzēja atvērt jaunus sektors, un Itālija piedāvāja izmantot savus kontrolieru. Šķiet, ka kādus 20 nosūtīt uz Grieķiju. Bet Grieķi atteicās, jo kontrolieriem jābūt grieķiem, kas runā grieķiski, nu, jūs saprotat. Nu, es nedomāju, ka uh, vispār ir trūkums Eiropas līmenī, bet, ja jūs paskatieties uh, lokālā līmenī, ir trūkums. Nu, jā, Vācijā uh, ir pat pārpalikums, bet uh, viņu izmantošana citās valstīs ir neiespējama. Okay. Also, ich stelle nur fest. Labi, es varu konstatēt, neviens nav apmierināts, bet mums ir jābūt optimistiem, cits nekas neatliek. Nākamais darba kārtības punkts. ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabas gāzi un tās glabāšanu. Klaudija Monteiro de Aguiar ir referent lūdzu. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Um, começar por dizer que este parceiro. Paldies, eh, priekšsādātāji. Es gribētu eh, norādīt, ka šis atzinums. Eh, te ir runa par Eiropas Savienības stratēģiju ilgspējīgai enerģijai un lai netiktu izšķiest energoresursi. Sašķidrināta dabasgāze ir uh, aizstāja degvielu, kas aizstāja piesārņojošākus kurināmos un degvielas, un bija iespējams samazināt um, tādā veidā daļiņu izmešas, un tam visam ir pozitīva ietekme, runājot, uz, runājot par emisiju samazinājumu. Vispārīgi runājot vidējā un ilgtermiņā Eh, sašķirinātā dabas gāze nodrošinās Eiropas Savienības eh, konkurētspēju enerģētikas eh, ziņā. Runājot par šī atzinuma izstrādāšanu, es esmu tikusies ar dažādām organizācijām, dažādiem uzņēmumiem un sektoru uzņēmumiem, kuri man ir norādījuši, kāda ir situācija dalība valstīs ar mm, sašķirināto dabas gāzi. Uh, attiecībā arī uz uh, transportu, īpaši jūras transportu. Arī tur labāk ir iespējams uh, nodrošināt uh, emisiju kontroli atbilstoši direktīvai. Un sākot ar 2020. gadu arī ostas tam pievērsīs ļoti lielu uzmanību. Tā tad ir nepieciešams, lai dalība valstis uh, gatavotos šai jaunajai situācijai un uh, likumdevējiem un komisijai ir uh, jānosaka skaidrs prioritātes. Un Eiropas Savienības ostas ir eh, tā vieta, kur eh, tiek eh, importēta un eksportēta sašķidrinātā dabas gāze. To var izmantot sabiedriskiem transportam, un tas ir risinājums, kurš īstermiņā un vidējā termiņā arī varētu attiekties uz eh, dažādiem transporta veidiem. Protams, eh, pastāv vienmēr riska faktori, tos vajag aprēķināt, aplēst. Nepieciešami pasākumi, lai varētu uzraudzīt situāciju. Eh, tāpēc, ka vienmēr pastāv metāla noplūdes risks, un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešamas labākās tehnoloģijas un Mums ir nepieciešams jaunākās, modernākās tehnoloģijas, kas eh, ļautu nodrošināties eh, pret eh, kādām avārijām, katastrofām. Tāpēc ir nepieciešams arī investēt pētniecībā un attīstībā. Es pavisam īsi gribētu atsaukties arī uz attālinātiem un ultraperifēriem reģioniem. Direktīva pār alternatīvajiem kurināmajiem definē ietvaru 2000, jau 2007. gadā, bet, bet eh, jūras eh, ostas, eh, mazas dimensiju jūras ostas nav pieejamas, tātad tur ir grūta piekļuve smagiem transporta līdzekļiem. Šī direktīva paredz, ka jābeidz arī šīs atšķirības, kādas pastāv starp ostām, jo lielās ostas tās vieglāk saņem Eiropas Savienības finansējumu. Un komisija. Komisija kopā ar vietējām reģionālām varas iestādēm arī ir uh, jāpiešķir īpaša uzmanība mazajām ostām, lai varētu uh, nodrošināt, ka arī tur ir šie piegādes termināļi un tā tad līdz ar to jārisina arī finansējuma problēmas. Tālāk, nepieciešamās investīcijas. Komisija mums uh, ir iesniegusi savus uh, alternatīvas attiecībā uz sašķirinātās dabasgāzes piegādi. Uh, Un tur ir reāls eh, potenciāls, bet investīcijas nav bijušas eh, pietiekams. Es tur runāju par virtuālo gāzes pārvadu Portugālē un eh, tāpat arī jāpiemina te mazie termināļi. Bieži vien ostās, īpaši mazajās, nav iespējams būvēt termināļus, bet pastāv iespējas, kurām arī mums tomēr ir jāpiešķir savu uzmanību. Es eh, ceru, mēs ceram, ka šī stratēģija neveidos tādas jaunas enerģētikas salas. Ir nepieciešams tāds eh, stabils īstermiņa un vidustermiņa ietvars ar eh, adekvātu finansējumu. Eiropā jau ir pietiekami daudz termināļu sašķidrinātā dabasgāzei, tātad tas nav nekas jauns. ir 1500 apmēram transporta līdzekļu, kas var pārvadāt sašķidrināto dabas gāzi un attiecīgi arī atkal tālāk transportēt. Mums nepieciešams diversificēt energoapgādi, ja mēs gribam drošu iekšējo tirgu. Manis Izstrādātais atzinums ir samērā ierobežots. Es eh, nevarēju eh, tur aplūkot visus punktus, ko varbūt būtu vēlējusies. Es centos likt uzsvaru uz eh, svarīgāko un, protams, būšu gatava sadarboties ar citiem ēnu referentiem, tā lai mēs galu galā varētu izstrādāt, panākt skaidru dokumentu, panākt kādu konsensusu. Uh, lai mēs varētu attīstīt eh, sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanas sektoru par tādu būtisku sastāvdaļu transporta sektorā. Tereza Griši. Thank you, Chair. Uh, dear... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, cienījamie kolēģi, es pirmkārt gribētu pateikties uh, kolēģiem par uh, šo priekšlikumu un ļoti pozitīvo darba veidu. Es atbalstu daudzus aspektus un atsaucu arī atsauci uz atjaunīgiem resursiem un, un alternatīvām degvielām. Ir pilnīgi obligāti, ka sašķidrinātā dabasgāze tiek izmantot kā alternatīva degviela, kur tā aizstāja piesārņojošāks konvenciālos kurināmos un uh, tas nenotiek uz atjaunīgo resursu rēķina. Jāatcerās tomēr dažas lietas lietojot uh, sašķirināto dabas gāzi. Tātad ir jāņem specifiskas lietas uh, attiecīgi strādāt pie infrastruktūras. Mums ir jāizvērtē Eiropas pieprasījums pēc gāzes un uh, jāparedz, jānodrošina, lai uh, jaunas investīcijas ne, nekļūst par tādiem nobloķētiem aktīviem. Uh, Tāpat laikā jānodrošina, lai jauna gāzes infrastruktūra eh, neveidotu tehnoloģiju eh, bloķēšanos arī izmantojot fosīlās degvielas. Mums ir jānodrošina visefektīvākais eh, dabasgāzes termināļa izmantojums, jāattīst iekšējais gāzes tirgus, jānodrošina optimāls starpsavienojums un visbeidzot. Mums jānodrošina lai Eiropas Savienības energoefektivitāte un atjaunīgie mērķi uh, būtu saskaņoti ar sašķidrinātās dabasgāzes mērķiem un izmantošanu. Sašķidrinātā dabasgāze, protams, uh, nevar būt primārais uh, mērķis uh, dekarbonizācijai. Uh, LNG sašķirinātā dabas gāze ir laba alternatīva, lai mazinātu emisijas transporta sektorā, bet jāuzsver, ka tas eh, ir tikai samazinājums, nevis eh, ilgspējīga darbība kā tāda. Tāpēc mums ir jāpadara LNG, tātad sašķirinās dabas gāzes ražošanu mm, par ilgspējīgu un jānodrošina, lai energoefektivitātes mēķi Eiropas Savienībā tiktu saglabāti, un mēs ceram ar jums arī turpināt sadarboties eh, sadarbības garā. Paldies! Jetzt Robert Zīle. Robert Zīle. Uh, Paldies. Uh, priekšsādātājs izteikšos mūsu ēnu referentu vārdā dažu vārdu, burtiski no mūsu grupas. Mēs uzskatām, ka šī jaunā stratēģija ir pozitīvs solis uz priekšu, lai pabeigtu iekšējo energo tirgu. Mēs uh, piekrītam, ka pašreizē energotermināli Eiropas Savienībā nodrošina pietiekamu kapacitāti, tāpat laikā tikai 20% izmanto savu kapacitāti. Eh, tāpēc eh, tas arī ļoti svarīgs jautājums, tad jābūvē eh, infrastruktūra gāzes pārvadēs tam reģioniem. Mēs pozitīvi vērtējam arī ideju uzlabot reģionālu sadarbību, savstarpējās attiecības, lai nodrošinātu labāku gāzes glabāšanas iespēju izmantošanu. Mēs atzīstam, ka TNE regulējums kopā ar uh, Mm, Collective Euro Facility nodrošina labu politiskas ietvaru, lai atbalstītu gāzes infrastruktūru Eiropas Savienībā, ieskaitot arī uh, pārved no sašķināts dabasgāzes termināļiem un uzglabāt. Tāvam. Mūsu grupa uzskata, ka ir nepieciešams uh, arī radīt uh, labi funkcionējošu iekšējo tirgu dabasgāzes ietvarā un jānodrošina, lai visām dalībvalstīm būtu laba piekļuva šiem sašķinātās dabasgāzes krājumiem. Tāda ir mūsu politiskās grupas nostāja. Jodorados. Jozo Rādos. Thank you, Chair. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Alta grupas vārdā vēlētos uh, uzteikt uh, šo te atzinumu un arī komisiju uh, par alternatīvu izskatīšanu. Es vēlētos uzsvērt divus punktus, kas, manuprāt, būtu jāmin. Ziņojumā ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka es e, kopējas intereses e, projekta sarakstu izveidi ir ļoti svarīga, jo tas e, varētu nodrošināt to, ka visas dalība valstis varētu gūt labumu no sašķirinātās dabasgāzes izmantošanas. Un, uh, kas attiec uz eh, Tērāna komitejas atzinumu un ilgtermiņa risinājumu, eh, attiecīgi uzbūvējot attiecīgo infrastruktūru eh, ostās, īpaši tajās ostās, kas atrodas ārpus TNT tīkla, tās definēt vajadzētu precīzāk. Tā kā mūsu atzinumā to noteikti vajadzētu minēt. Nu, tas arī bija viss, ko es gribēju teikt. Paldies! Un tālāk Kilons kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties eh, referentei par eh, labo mm, ziņojumu projektu. Tas balstās uz ekspertu atzinumiem un tas ir ļoti līdzsvarots dokuments. Mēs vēlētos snie, iesniegt dažus priekšlikumus grozījumiem, tātad nedaudz ieskatīties laikā nākotnē. Parlamentam, manuprāt, ir diezgan vienota pieeja, un ir visiem, visi ir viensprāts par to, ka šī ir pārējas laika degviela. Uh, bet mums ir jāskatās uz eh, enerģētikas eh, sektora izmaiņām un izmaiņām ilgtermiņā, ņemot eh, vērā arī biogāzu un sašķidrinātās biogāzes ražošanu. Ir jānovērtē arī tās izplatīšanas iespējas, un arī to vajadzētu pieminēt. Bez tam ir svarīgi mm, pievērst uzmanību arī e, stimuliem, e, kādā veidā būtu iespējams stimulēt. LNG operators, jo mums ir jāņem vērā e, tas, ka Eh, LNG pārdāšanas kūģi ir arī jāmordin, jāmodernizē, un te vajadzētu arī izvērst kaut kādas Eiropas darbības. Paldies! Tēlor kungs nākamais. Paldies! Paldies referentē par tādu pamatīgo iesākumu. Nu, Protams, kā LNG eh, gāze ir tīrāka degviela, mazāk sēra un eh, citu kaitīgo izmešu, bet eh, savā ziņā mēs tā ļoti evaņģēliski turamies pie LNG popularizācijas un aizstāvēšanas, bet tas var radīt nevēlamas sekas. Piemēram, tad, kad mēs nomainījām uh, nodokļu ieteikumus uh, dīzeļdegvielai un uh, benzīnam. Mēs eh, neiedomājamies, ka tādā veidā radīsim lielākas gaisa piesārņojuma problēmas, kā bijām gribējuši. Tālāk runājot par biodegvielas priekšlikumiem, vai mēs iedomājamies, kā tas ietekmēs E, zemes platību izmantošanas izņemšanu no, no pārtiks ražošanas jomas. Nu, runājot par LNG potenciālu, to arī vajadzētu aplūkot līdzīgi. Tā tomēr ir fosilā degviela un tā var būt tikai pārējais e, perioda degviela. Un tieši tāpēc e, es gribētu sacīt sekojošo. Uh, LNG bilance runājot par enerģijas uh, veiktspēju un uh, ietekmi uz vidi, uh, vajadzētu salīdzināt ar atjaunīgajām enerģijām un to bilanci šajā sakarā. Un uh, mēs tagad gatavojamies uzņemties milzīgas infrastruktūras izmaksas, lai varētu veikt uh, LNG piegādes, kā tas ir paredzēts ziņojumā. Uh, Un tāpat laikā mums ir nepieciešams atcerēties par CO2 izmešiem. Ziņojums šai ziņā ir ļoti profesionāls attiecībā uz to, ka eh, LNG izmantošana neapšaubami var samazāt, samazināt eh, siltumnīca efekta gāzu izmešus. Un tas ir liels jautājums, protams. jo LNG ir 86% no kopējā eh, CO2 piesaņojuma potenciāla pasaulē. Un uh, pieredze no Austrālijas un ASV rāda, ka tiek izmantot nekonvencionāli enerģijas veidi, kā piemēram hidrauliskā sašķelšana. Sašķel un tas viss eh, noved pie CO2 noplūdes riskiem. Un tādēļ es vēlētos, eh, lai mēs izturētos ar lielu piesardzību. Šeit tiešām ir vajadzīgi tādi objektīvi rādītāji, lai mēs eh, izreidinātu, cik tas tiešām ir efektīvi, pirms mēs sākam pieļaut trešo lielāko enerģētikas sektora kļūdu. Un tagad došu vārdu eh, komisijas pārstāvēji. Pārstāvim satvainojos. Paldies, cienījamie deputāti, eh, paldies par iespēju ar jums apspriest šo jautājumu. Mēs piekrītam, ka ir nepieciešams apzināties, ka gāze šī gadījumā ir dabasgāze ir e, tikai pārējais degviela ceļā uz mazoglekļa ekonomiku, un e, tā arī tiek iegūt no fosiliem avotiem, bet mūsu stratēģija e, ir jāsaskaņo ar mūsu stratēģiem 2030. un 50. gadam klimatu un enerģijas jomā, jo, protams, tie ir izaicinājumi videi, ir jāizvairās no noplūdēm, to eh, jūs daudzi no jums minēja, un mēs tam varam tikai piekrist. To var panākt eh, starptautiska dialoga ceļā. Uh, Uh, uzdrošinu, uh, nodrošinot to, ka ir ļoti laba stingra likumdošana un prasības attiecībā uz ieguvu, ieguvu savotiem, bet uh, noplūdes, protams, var notikt jebkur, bet taču no tām var izvairīties, ja viss tiek menedžēts pietiekoši labi. Kas attiecas uz LNG stratēģiju? Principā Te vajadzētu izmantot esošo infrastruktūru pēc iespējas uh, pilnīgāk, lai mēs eh, nebūvētu nevajadzīgu infrastruktūru. Tas ir minēts arī stratēģijā. Uh, nu, trūkstošie savienojumi tie ir jānoslēdz lai nodrošinātu, ka mums ir tiešām kopējais tirgus un visiem ir pieeja un ir uh, augsts uh, LNG potenciāls. Uh, apkalpo tos reģionus, kas nav eh, pievienoti eh, parastajam dabas gāzes tirgumam, pretējā gadījumā viņiem vispār nebūtu pieejas gāzē. Eh, Tām ir liels potenciāls Ziemeļa Eiropā, arī salās, gan Atlantijas okeānā, gan Vidusjūrā, kuriem citādi nebūtu piekļuvis gāzē. Mūsuprāt, arī transporta jomā šis, šeit ir ļoti liels potenciāls, un jūs Tas droši vien interesē īpaši kā transporta komiteja. Tas attiecas uz eh, jūras transportu, arī uz smago autotransportu. Un varbūt mani kolēģi no DigiMove varētu mani papildināt eh, un sīkāk pakomentēt transportu jomu. Thank you very much, Mr. Moser. Thank you very much. Uh... Liels paldies, referentei ehm, un ehm, arī deputātiem, kas izteica viedokli par šo ziņojumu. Es gribētu pasvītrot, ka dabas gāzes izmantošana transportā ir galvenokārt tiek izmantotas, lai aizstātu dīzeļdegvielu ehm, vai mazutu. Uh, jo eh, tā ir mazāk eh, CO2 izmēšu. Taču tās izmantošana ir ierobežotākā citām alternatīvajām eh, degvielām, jo ņemot vērā, ka no uh, kombinētās uh, elektrības un uh, enerģijas iegūšanas mm, es gribētu minēt Zviedrijas piemēru, kur 70% biometāna tiek izmantoti e, automa, autotransporta darbināšanai kā degviela. Runāt par, runāt par uh, e, cieto daļiņu emisijām uh, e, šeit uh, Eiropas pilsētās gaiss uzlabojas tādēļ, ka notiek pārējais sabiedriskajā transportā no dizeļdegvielas uz eh, gāzes izmantošanu. Mums ir nepieciešams izmantot labākās pieejamās tehnoloģijas, eh, bet, eh, protams, ir panākts ievērojams progress un Un, eh, piemēram, eh, hibrīda automašīnas, eh, jaunās tehnoloģijas, kāds ir izstrādājis, teiksim, Volvo, divu dažādu degvielu vienlaicīgai izmantošanai, bet to izmantošana ir ļoti ierobežota. Un pirms tirgū plaši tehnoloģija ieviestos, tā ir jāiziet visas atbilstības pārbaudas uh, to, to, to submit uh, uh, their national uh, Un ir jāizveido šis starptautiskais uh, politikas ietvers uh, līdz uh, no, šī gada novembrim. Dalību valstīm ir uh, jāiesniedz uh, pieteikumi par to, eh, cik eh, viņi, teiksim, uzpilda stacijas gatavojas eh, nodrošināt alternatīvajām degvielām un arī dabasgāzē. Tātad, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamo infrastruktūru, uzpildi, uzpildi un radītu izpildīšanas iespējas arī TNT koridorā, ieskaitot jūras transportu. Un through the um, connecting, connecting facility fund. Un um, šim um, nolūkam var izmantot Connecting Europe Facility finansējumu, un pašlaik process ir uh, aizsācies, tas notiks šī gada februārī, un Eiropas Komisija ir piešķīrusi uh, finansiālo atbalstu, lai izveidot šo minimālo uh, infrastruktūru, lai nodrošinātu labāku mobilitāti. Liels paldies! Jā, vielen dank! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 21. Um, jūnija pusdienas laikam. Nu, un tagad sēdes atvērtā daļa būs beigusies. Tagad būs pārskats par trialogu sarunām un šeit uh, varēs piedalīties visi uh, komitejas locekļi, bet pārējie, kas šeit nav piederīgi, tātad nepiederīgos, es lūkšu zālā atstāt. Paldies!